So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Cienījamas kolēģis un kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mums ir daudz kas darba kārtībā šo priekšpusdienu. Bija koordinātoru sanāksme, tā bija, šodien tā ir pēdējā oficiālā šī sasaukuma komitejas sanāksme. Pieņemsim darba kārtību grozītā veidā. 11. punkts. Mēs runāsim par Pāvela Boka ziņojumu par invazīvas vežiem sug sugām. Un 13. Eh, punkts, tas bija UNICEF ziņojums par klimatu pārmaiņām. Tie divi ziņojumi, kas ir ļoti būtiski un ko, kur ir panākts vienošanās, tā sakot, pēdējā minūtē. Un līdz ar to, to mēs varam pabeigt, ja kolēģi piekrīt. Uh, un tādēļ tas ir arī darba kārtībā, vai ir kaut kādas iebildes, nav, tad pieņemts. Man ir divi paziņojumi. Pirmkārt, kas attiecas uz tūkojumu, mums ir visas valodas pieejams, izņemot igauņu valodu un mātiešu valodu. Un uh, otrs paziņojums, uh, mums ir bijuši trialogi, pirmkārt, par Kyoto 2, šie par tehnisko ieviešanu. 17. martā pirmdien vakarā tas beidzās un ir panākt vienošanās ar Grieķijas padomus prezidentūru, un tas arī būtu svarīgi. Tas ļoti labi, ka rezultāts, jo Parīzē ir arī klimata konference 15. datumā, un uh, tā, tur tas arī būs saruna temats. Ceturtais uh, punkts, tur ir protokola apstiprināšana. Tur ir no 30. janvāra protokola 17. februāris, 20. februāris un 6. marts un 10. marts. Tie ir protokoli Vai jums kaut kas ir iebilstams? Papildinājumu vēlmes nav. Līdz ar to protokoli ir pieņemti. Tad mēs varam ķerties klāt eh, ceturtajam darba kārtības punktam. Mums ir eh, viesis no Kopenhāgenes, Hannes Briniks. Viņš ir eh, Eiropas vidas aģentūras izpildirektors, un šodien mēs uzklausīsim kāds izskatās, kāda izskatās vairāk gadu darba programma šajā aģentūrā, es ieteiktu uzturēt ciešus kontaktus ar vidas aģentūru un arī jauniem kolēģiem vēlos teikt, jo viņiem ir ļoti liels eksperta zināšanas. Arī tas ir svarīgi mūsu ikdienas darbā. Pēdējos divi pusgados esam rīkojuši regulāras tikšanās ar aģentūrām. Katru pusgadu ir tikšanās ar aģentūrām. Aģentūras ir neatkarīgas. Tās nav pakļautas tiešā veidā komisija, bet tās ir neatkarīgas aģentūras. Un, manuprāt, eh, tur ir tādas īstas pērles atrodamas, kas eh, var tikt labi izmantotas arī mūsu darbā. Negribu ilgi runāt, bet vienkārši klausīties. Un tad priecājos sveikt eh, Hansu Briniksu un došu viņam vārdu, lai starp 2.14 un 2.18, kas notiks, tas nozīmē arī mūsu e, jaunajā sasaukumā. Uh, Paldies par šo ielūgumu un e, par lepniem ievadvārdiem. Protams, man ir e, gandarījums un prieks tā, jums priekšā mums nāk no piecu gadu tādu programmu Un nu, pēdējo reizi, kad tikāmies, es eh, vēl nebiju īsti stājies eh, amatā, bija tikai tātad rekrutēšanas posmā, tā kā nu, dubults prieks man šeit būtu. Nu, tātad stādīšu priekšā jums mūsu nākamo piecu gadu darba plānu, ko ir apstiprinājusi mūsu valde, protams, piedoties ar institūcijām Briselē un dalību valstīs, kas eh, nu, nozīmē arī Eiropas parlamenta pienesumu šajā programmā. Nu, tas ir, dokuments ir apstiprināts, trīs mēnešus jau strādājam pie šī dokumenta īstenošanas un nu, svarīgākie darba plāna elementi nu, ir tādi, ka mēs mēģinam maksimāli nodrošināt to, ka šis plāns eh, ir saskaņots ar institūciju darba plāniem šeit eh, Briselē. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu mūsu darba eh, lomu un nu, tāpat arī ņemam Tātad eh, mēģinam saskaņot šo te mūsu plānu ar eh, citiem politikas plāniem klimata pārmaiņu un vidas jomā, ar uh, eh, skātos ilgtermiņu pārējais, iespējām tā tālāk. Nu, lūk, mūsu darbā Kopenhāgenā, tad mēģinam visu to ņemt vērā. Mūsu misija nav mainījusies turpmākajiem pieciem gadiem, tātad. Uh, centīsimies eh, sarūpēt informāciju politikas, eh, par politiku atbildīgiem eh, un mēģināsim to nodrošināt saulēcīgi. Un kādēļ? Nu, mēģinam panākt to, lai vidas situācija Eiropā uzlabotos, uzlabotos tādā izmērāmā, paredzamā veidā un nu, līdz ar to sekmētu ilgspējīgu attīstību. Mūsu piecgada programma ir saskaņota ar, ar kopējā politikas um, pasākumu satver šajā jomā. Nu, mēs strādājam pie tematiskām politikas uh, jomām, kas uh, sakņojas ar kīka manitēru. Nu, turpināsim turēt uh, roku uz pulsa um, vides jomā dažādās politikas tēmās. Nu, Līdztekus tam arī mēs um, ņemam vērā tā sauktu Eiropu 2020 stratēģiju, kas pakāpeniski pārtova 2030 stratēģijā, un te, protams, nav runa tikai par klimatu pārmaiņām un vidi, un te ir ņemt vērā daudz tāda plašāka perspektīva, plašāks uzstādījums, un eh, nu, mēs savukārt eh, darām, ko varam, lai sniegtu savu pienesumu vidas un klimatu pārmaiņām. Nu, tā, tā ir tāda inovatīva pieeja politikā Eiropā. 2050 stratēģija atspoguļojas svarīgākajos eh, politikas dokumentos. Un nu, trajādi tā izpaužas eh, zema oglekļa sabiedrība, eh, kas ņem vērā ekosistēmas, eh, ekosistēma attīstību un kas maksimāli izmanto dabiskos, tātad efektīvi izmanto dabiskos resursus. Un tālāk ir pārējus uz jaunu uzstādījumu. Svaigākie mēģi mūsu piecgadu programmā. Mums mēģis ir kļūt par svaigāko zināšanu avotu, informatīvo avotu, lai nodrošinātu politikas īstenošanu Eiropas un Daigos līmenī. Koncentrējamies uz lūk, konkrētu politikas pasākumu īstenošanu. Vēlamies kļūt par svarīgāko informatīvo centru, lai nodrošinātu pārēju uz jauniem pasākumiem. Informācijas trūkst, zināšanu trūkst un piektais prioritārais mēģis ir koncentrēties uz uh, uh, septītās uh, vidas programmas uh, informatīviem aspektiem. Un vēlamies kļūt par vadošu organizāciju Eiropas līmenī, lai sekmētu informācijas apmaiņu un kapacitātes uh, jaudas uh, uzaucēšanu, ko darīsim arī tātad mūsu kopējo tīklu. Bez daļbalstu līdzlību šajā tīklā neiztikt. Šī pieeja saistīta ar tātad vidas pasākumus, ar ilgtermiņa citiem pasākumiem politikas jomā, atbilst mūsu izvērtējumam. SOER definējam problēmas un meklējam atbildes. SOER 2015 līdz šī gada beigām beigsim darbu pie šī dokumenta. lai būtu gatavi jauniem sasaukumam šeit pēc vasaras pārtraukuma Briselē. Vēlamies nodrošināt nepieciešamo informāciju jaunas politikas noteikšanai. Un vēlamies pilnvērtīgi izmantot 15. gadu, lai uzturētu dialogu ar dalību valstīm, ar jums un citām institūcijām šeit Briselē. vēlamies dalīties eh, zināšanās, kuras esam iegūši pēdējo piecu gadu laikā. SOR 2015 ir eh, uz nākotni vērsts eh, tāds politikas dokuments, kas lielā mērā atbilst šī pārējais posma īpatnībām. Um, runājam par ekoloģiskiem limitiem šeit arī iespējām. To uztveram ar vislielāko nopietnību. 21. gadsimtā bez tā neiztikt. Skatāmies enerģētikas sistēmu, pārtikas ķēdi, mobilitāti. Nu, tās ir sociālās sistēmas, kas nosaka nākotnes attīstību un ietekmu uz viedu un klimatu tuvākajā nākotnē. Nu, zaļās izaugsmes darba kārtība, sociāla attīstība. Tam visam jātiek ekosistēmas ietvaros. Nu, tas ir viens no tādiem konceptuāliem ierobežojumiem, konceptuālajām uh, robežām, kurā strādāsim. Divas uh, investīcija desmitgadis, uz to balstāmies 13. gada martā. Kolī mūs uh, neakrīgi izvērtēja, un Kolī ziņojas pie tāds, ka mūsu aģentūra ir visefektīvākā aģentūra, kas sniedz kvalitīvu informāciju par Eiropas vidas stāvokli. Nu, protams, teicamies pēc tā, arī pēc pieciem gadiem mūs novērtēt nemazāk pozitīvi. Mūsu programma balstās uz četrām strateģiskajām jomām. Pēc brīža arī pastāstīšu, kas eh, tās ir pa jomām. Ir svarīgi noteikti šīs strateģiskās jomas, lai norādītu mm, to, kāds ir politikas eh, cikla mm, ieguldījums iespēja. Mēs eh, tad pēc politikas īstenošanas, protams, ir par vēlu ziņot par stāvokli vidē. Vēlamies eh, sekmēt jaunu jomu apzināšanu, kas figurē 7. vidas programmā. Šo jomu noteikšana, jaunu jomu noteikšana iklamiņā ir svarīga. Tāpat arī jā, jāfiksē politikas pasākumi un attīstība, kam ir nepieciešama mūsu rīcībā esošā informācija. Mm agents. Strategic Area 1 is in. Pirmā strateģiskā joma ir uh, tad, uh, sekmēt politikas jomu īstenošanu. Vidas informācija Eiropas līmenī ir jāuzlabo. Informācija nepieciešama dažādās jomās. Un nepieciešams arī celt informācijas kvalitāti informācijā jābūt sistemātiskai, integrētai. Un te jābūt pieejamai eh, caur dažādām, dažādiem tehniskiem risinājumiem, dažādām uh, saziņas uh, formām. Un to, veid, to darīsim gan pastāvošajos uh, tīklos satvaros, gan arī strādāsim pie jaunu jautājumu loku. Mēģināsim sarūpēt augstas raudzes informāciju. Deviņas tēmas, kas būs prioritātes nākamajā piecu gadu posmā, pārklājas ar statītās vidas programmas jomu, tātad gaisa piesārņotība, transports un trokšņa līmenis, rūpnieciskais piesārņojums. Šeit mums ir jauna darba grupa izveidota, lai koncentrētu mūsu centienus klimata pārmaiņu um, ņemšanu vērā, tālāk pielāgošanās klimata pārmaiņām, vides, tātad ūdens resursu pārvaldība jūras, jūras resursi, zivsaimniecības, eh, pilētiskā daudzveidība, urbānā bīdē, zemes izmantošana, augstnes izmantošana, kur eh, ir daudz darāmā. Un, visbeidzot, ehm, atkrituma apsaimniekošana un materiālajie resursi, kur eh, mēģinam uzsvērt to apstākli, ka materiālajie resursi Nokritumu apsaimniekošana nu, nu, ir viens no tādiem svarīgiem aspektiem nākotnē. Te nav runa vien par, par uh, atkritumu vākšanu un, un, un, uh, un izmantošanu, bet, bet plašākā kontekstā. 18. gadā, ko tad vēlamies panākt? Eiropas Savienības komitoloģijas un daudzpusējo nolīgumu līmenī vēlamies, lai mūsu mūs pienesums tiktu atzīts. Vēlamies arī izstrādāt uh, uzticamu kritēriju klāstu. Otrā strateģiskā joma - izvērtēt sistemātiskos izaicinājumus. Pēdējo 10-15 gadu laikā esam strādājuši pie tā, lai uzlabotu integrēto um, vērtējumu, ņemtu vērā sinerģijas efektus, ir nepieciešama saskaņot politika. Vēlamies uh, saulēcīgi signalizēt par uh, jauniem pavērsieniem, jauniem jautājumiem, kā to esam konsekventi darījuši pēdējos 15 gados. Un sistēmiskā līmenī ir nepieciešama šāda analītiska darbība, lai izvērtētu turpmāko kursu. Mēs no grafikiem, ko biedzi, bieži piesauc runājam par uh, pārējais eh, posmiem ir tāds, ka, nu, ja mūsu rīcībā pārējais politika, tad eh, pamazām pārējais uz ilgspējīgu risinājumu. Tas, protams, ir tāds optimistisks eh, viedoklis, bet pastāv arī citas iespējas. Nu, nepieciešams no šīm citām iespējām izvairīties, un to es arī tikai ar nopietnas analīzes palīdzību. Nu, bieži vien līdzekļi tiek izmantot neliederīgi. Tiek ierobežota mobilitāte, pārtiks piegādes ķēdes un, un enerģētika netiek izmantot varbūt pietiekami efektīvi. Un varbūt uh, 20. vai 30. gadā mēs arī sasniegsim noteiktos mērķus, bet, uh, bet strādāsim joprojām šajās pastāvošajās sistēmās un nedomāsim par, par nākotnes. Domāju, mums ir jāsropē pietiekama informācija, lai, lūk, nodrošinātu pārējais jaunam sistēmām. Ir uh, jo aizvairās, protams, no nevēlamām blaknēm. Un nu, pēc pāris gadiem es nu, nenonāku pie secinājuma, ka lūk, jā, politika ir jauna, bet ir negatīvas uh, blaknes, ja, kas uh, uh izraisa uh, blakus uh, efekts un tā tālāk. No, assessing systemic challenges we will do Par sistemātiskiem izaicinājumiem runājot, kā, kā tos izvērtēsim? Vērtēsim, cik resursiem efektīva ir ekonomika un vide. Tas lielā mērā pārklājas ar zaļās izaugsmas un ekonomikas darba kārtību. Strādāsim kopā ar Eurostatu, GRC, kā arī OECD un citām institūcijām. Vide, cilvēku veselību un labklājību. Tas ir tā, tāds sistemātisks uzstādījums, kur cits starpā mēs strādāsim pie jautājumu ķimikāliem. Un kopā ar GRC strādāsim pie bīdas veselības jautājumiem. Jāņem vērā to, ka dzīvojam globālā pasaulē, un mums ir to svarīgi šīs tā saucamās mega tendences domājot par to, kur tad Eiropai būtu jāiet. Nu, tas viss saistās ar SOR 2015 un 2020 mēķiem. Nu, mums jāizvērtē, kā darbosies 7. vidas programma 16. un 17. gadā. Tiecīgi šī izvērtēšana notiks, un tur mēs aktīvi piedalīsimies. Ko vēlamies sasniegt? SOE 2015 mēģinājumu sasniegšanu pagaidām veicās labi. Ik nedēļu sekojam tam līdzi, kur tad esam šajā procesā, ja process ir komplekss. Un kopā ar dalību valstīm un valdi sekojam tam līdzi. Gadējos uh, eh, rādītāju ziņojums sastādam SOR uh, eh, tiešsaistes platformu izstrādājumu, kur pastāvīgi aktualizējam informāciju par vidas stāvokli Eiropā, izmantojot svaigākos datus, kas ir mūsu rīcībā. Lai šie dati būtu pieejami arī par politiku atbildīgiem un sabiedrībai. Turpinam aktīvi izvērtēt septīto vidas eh, programmu. Trešā strateģiskā joma eh, - zināšanu, tātad informācijas eh, izveidi. Mēs vēlamies kļūt par uh, informācijas maģistrāli vidas jomā un laikties uz šo informāciju. Mums kā aģentūrai 20 gadu pieredze ir labi tīklu. Nu, pasaulē tam nav citu precedentu. Mums ir viss uh, tāds plašākais un labākais veids informācijas tīkls. Mēs esam gan arī pazemīgi, uh, nesēžam uz lauriem, daudz darāmā nestrādāsim izolēti, sadarbosimies ar citiem partneriem. Nu, kā tad to darīsim? Kā rīkosimies? Ajonet tīkls tiks izmantots aktīvi, protams, bet uh, nu, strādāsim arī ziemeļu un uh, dienvidu partneriem. 50 eh, aizsardzības aģentūra tīkls ir mūsu rīcībā, arī citi tīkli, protams. Strādājam pie tehniskām sistēmām, lai pilnveidot mūsu jaudas lai nodrošinātu informācijas apmaiņu, satura izstrādi. Ar sešām Rietumbalkānu valstīm mums laba sadarbība arī. Saskarsme komunikācija ir svarīgākais šeit. Un to mēs neuztveram kā, kā, kā pašmērķi, bet eh, kā būtisku mūsu darba un sadarbības ar partneriem sastāvdēļ. Kvalitātes vadība. Informācijas eh, vadība, nu, inflācijas plūsmas vadība, tie ir būtiski aspekti, un pat labāk strādājam pie uh, RTD uh, ģenerāla direktorātu, kas atbild par Kopernikus programmu, kopā viņiem mēģinam izstrādāt uh, nu, arī risinājums uh, vidas uh, jomā, vidas pakalpojumu jomā nākamajiem gadiem. Uh, is connected to what we call our Ajonet uh, pamatprocesu, tā mēs uh, to informācijas apmaiņas šo procesu definējam, apkopojam informatīvos avotus. Tiesa redzēja, kā tas uh, pārklājas ar Zēlansko programmu apvārsnes 2020, tātad programmu. Mums ir laba sadarbība ar RTD. Un arī maksimāli efektīvi izmantot investīcijas vidas jomā. Tad būtu jāuzlabo informācijas kvalitāte, rādītāju izstrādes, izstrādes kvalitāte. Gala rezultātā jāuzlabo informatīvais eh, pamats, informatīvā bāze, kas nepieciešama vidas eh, politikas eh, jaunā mērķa definēšanai. Un par informācijas apmaiņu. Aina tīklus jāstiprina Vēlamies, lai mūsu rīcībā būtu konkrēti kriteriji, pēc kuriem varētu izvērtēt ejonet um, izmantošanas līmeni. Vēlamies nodrošināt, lai tiešsaistē būtu pieejams maksimāli daudz kvalitātes informācijas. Nu, tāpat uh, vēlamies uh, izvērtēt uh, komunikācijas stratēģiju. Nākamā prioritāte, kas varbūt uh, no ārpuses raugoties nav tik aizsaujoša, ir mūsu aģentūras eh, pārvaldības un menedžmenta uzlabošanu, ar mēģi, protams, eh, realizēja programmas īstenošanu. Izvērtējam mūsu aģentūras pārvaldību, eh, administrāciju. Un mēs nodrošināt, lai, protams, tiktu ievērot visi kriteriji, pēc kuriem aģentūra būtu jāstrādā. Un mēs nodrošināt darba programmas izpildi un panākt to, lai nākamo piecu gadu nākarīgais izvērtējums arī būtu mums pozitīvs. Noslēgumā. Mūsu mēģis ir ņemt vērā trīs eh, šos te termiņu. Horizonts, ko es iezīmēju sākumā, jāskatās, kā tiek īstenots ar kīka monitēru, jāņem vērā 20, 20, 20, 30, 20, 50 darba kārtīm. Tam mums nepieciešams, eh, nepieciešama inovatīva pieeja informācijas vākšanā, veidojam iekšējos procesus un uh, sadarbojamies ar citiem partneriem šajā jomā. Situācija pasaulē mainās. Eiropā tas jāņem vērā, veicot analītisko darbību, kā arī veidojot tīklus. Nākamo piecu gadu periods eh, paiesim taupības zīmes, un līdz ar to mums nāksies eh, optimizēt mūsu pasākumus un mērķus, un tas arī figurē piecu gadu darbības programmā, kas arī pieejami šeit eh, pie zāles durvīm. Runājot par šo taupības režīmu, taupību gan budžeta, gan, gan resursu, cilvēku resursu jomā, Nu, viena pieeja, protams, būtu tāda, ka, nu, neko nevar darīt, viss mums ir pa īsu, sēdēsim te pie ratiem, bet, nu, esam izlaižies citu pieeju. Kopā ar valsts strādājam pie aktīva uz nākotni vērsta dokumenta, programmas. Mēģināsim panākt to, lai mūsu informācija palīdz politiķiem. Ja kaut komentāri vai jautājumi par mūsu darbu programmu, labprāt tiem atbildēšu. Paldies par iespēju to stādīt priekšā jums. Vielen Dank! Lies paldies Hansam Marniksam par prezentāciju, un daži ir pietiekušies jau runāt, bet pirms mēs pabeigsim runātāju sarās, gribētu dot mūsu kontaktpersonai vārdu un gribētu arī pateikties, jo tā ir arī pēdējā komitejas sanāksme par šo darbu, arī Gebrandie kungam tas ir tāds papildus darbs, lai uzturētu kontaktus ar aģentūru. Gebrandie pārs lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējos gados man bija tā privileģija būt kontaktpersonai. Mm, tas man devis labu iespēju sadarboties ar vidas aģentūru un izmantot uh, aģentūras rīcībā esošo informāciju aktīvāk un, un pilnvērtīgāk nekā, nekā citiem. Nu, man daži komentāri un, un jautājumi. Pirmkārt, paldies jums par uh, prezentāciju, kas stādījāt priekšā jūs daudzgadu darbu programmu. Pirmais jautājums par budžetu. Sacāmies, jūs pieminējāt, ka um, tapības režīms ieslēgsies turpmākajos gados, ka līdzekļi būs mazāk. Nu, principā jau jebkurai ja valsts iestādēji um, nenāk par skādi laiku pa laikam izvērtēt budžetu un budžeta izmantošanas efektivitāti. Bet uh, vai ir kāds jums, varbūt, kur jums ir tāda nojauta, ka, nu, varbūt turpmākajos gados jums trūks uh, rocības, uh, adekvātas rocības, lai īstenotu jums uzticētos pienākumus, ko mēs kā likumdevējs jums uzticējuši. Lūk, tāds mums pirmais jautājums. Vai jums nav tāda nelāga un nojaut, ka varbūt nākamajiem gadiem piemērs pučets eh, eh, ir drusciņ pa knapu jūsu eh, ambiciozo uzdevumu īstenošanai. Un mans otrs komentārs, vai varbūt arī tāds tā kā ieteikums mūsu pašu komiteja arī ir lūkāts. Kā mēs varētu efektīvāk, labāk izmantot jūsu aģentūras rīcībā esošo informāciju, un ne tikai informāciju, bet arī šo sadarbības tīklu, ko es pieminēju, runājot par um, zinātu un pētniecību un tā, šo datu izmantošanu, jā, ir fakts, ka zinātnieki strādā vajag sviedros, un informācijas ir daudz, bet uzņēmēji dažādas nozars eh, nepietiekami aktīvi izmanto šo informāciju. Bieži vien neapzinās, ka šāda informācija ir pieejama, un man šķiet, ka mm, to pašu varētu teikt arī par, par mums, arī šeit, eh, Eiropas parlamentā, es kā referents Esmu organizējis pasākumus, kas saistās ar bioloģisko daudzveidību un resursu efektivitāti, jā, kopā aģentūras cilvēkiem esam, lūk, gājuši cauri dažādiem elementiem, un šie pasākumi bijuši noderīgi, bet, nu, es šaubos, vai ir daudz tādu kolēģi šeit mūsu vidū, kas būtu līdzīgi piegājuši šiem jautājumiem. Mans jautājums, gan jums, gan Emīļa komitejas sekretariātam, ir, nu, kāds, vai mēs nevarētu nākotnē padomāt aktīvāk, efektīvāk par to, kā tad labāk izmantot jūsu Kopenhāgenes aģentūrā uh, nu, aģentūras rīcībā esošo informāciju, kā to labāk izmantot. Varbūt mēs tiešām varētu salikt galvas kopā un, un, un pārdomāt, kā tad efektīvāk organizēt šīs informācijas izmantošanu. Zināšanu informācijas eh, izmantošana. Nu, te varētu pie, piesaukt arī Eiropas eh, komisiju. Jums ir eh, labas attiecības ar klimatu un vīdes ģenerāla direktorātiem un tā tālāk. Bet, palasot uh, rakstu, ko šodien eh, publicējāt par sistemātiskiem izaicinājumiem jūsu mājaslapā. Un par to, ka nepietiek ar dažu tautsainicības eh, nozaru apzaļumošanu, bet, bet, jā, bet visai ekonomikai kopumā jā, jākļūst ekoloģiskai zaļai tā sacīt. Nu, kā mēs varam piesaistīt eh, uzņēmē darbības ģenerāla direktorāta darbinieks aktīvāk šeit? Jā, labi, mēs šeit, un, un klimatu, un un vides ģenerāla direktorātā komisijā par to domājam, bet, bet rūpniecības ģenerāla direktorāts ir tas, kuram visvairāk darāmā šajā apzīmošanas jomā. Nu, nu, kā tad mēs varētu aktīvāk, labāk izmantot jūsu aģentūras un, un tīkla rīcībā esošo informāciju, lai to panāktu? Nu, treškārt, jūs koncentrējāties uz īstenošanas aspektiem, kas, protams, ir svarīgākais. Komisāra Patočņika uzstādījums arī, tā, ka viņš stājās amatā, arī bija, bija tāds, ka, ka aktīvāk jāstrādā pie esošo akī komunitēru ieviešanas, īstenošanas. Dalībvalstīs nevienmēr te, te lietas vedās, eh, lietas priekš tā kā tam būtu jānotiek. Nu, man šķiet, ka problēma tikai sāsinās pēdējos gados. Tiešām ir problēmas ar tātad spēkā esošo tiesības aktu ieviešanu. Mēs runājuši par to, ka arī vidusjomā būtu jāorganizē Eiropas līmeņa inspekcijas par to, kā tiek ieviest tiesību akti. Nu, jautājums, protams, ir delikāts, jo sevišķi tagad, kad aizvien pieaug preteiropiski sentimenti, um, antieiropiski spēki, kļūst aizvien ievērojamāk. Nu, vai, varbūt jūs aģentūra varētu spēlēt zinām lomu šeit. Es zinu, ka komisija nevēlas uzņemties šādu lomu. Nu, respektīvi, uzaudzēt inspekcijas jaudas, tā teikt. Nu, varbūt jūsu aģentūra varētu. Uh, arī šajā aspektā kaut ko darīt. Nu, visbeidzot, eh, arī par resursu efektivitāti runājot. Ar gandarījumu iepazinos ar, ar to, ko jūs par šo jautājumu rakstīt savā darba programmā, un plāni jums tiešām ambiciozi attiecībā uz eh, mēķu un eh, rādītāju noteikšanu. Nu, man vienīgi, zināms, bažas ir par, par termiņiem, par grafiku pēc vairākiem gadiem būs pieejami vairāk pētījumu par šiem mērķiem, bet pat labi, runājot par resursu efektivitātes eh, platformu, tās vadītājs ir komisārs Patočņiks, un viņi strādā pie šiem mērķiem, un, un kādu iespēju jūs eh, saskatiet pātrināt šos eh, procesus un, un nu, pieskaņoties šeit Briseles procesiem attiecīgi lai izvairītos no tā, ka jūsu rekomendācijas par šo jautājumu nāk klajā par vēlu pēc tam, kad eh, jau diskusijas šeit eh, Briselē ir noslēgušās. Liels paldies, eh, Gebrandi kungam var tikai pateikt, ka mēs esam vienojušies vispārīgi ar aģentūru direktoriem, ka būs seminārs nākamā sasaukuma sākumā arī darbiniekiem, tas ir paredzēts, un jaunievētājiem un jaunajiem kolēģiem būs iespēja piedalīties, lai varētu šeit parādīt, ko aģentūras var sasniegt, ko tās nevar sasniegt, un es uzskatu, ka no mūsu puses, no parlamenta puses, ir vēl ļoti daudz rīcību iespēju, ko mēs vēl varētu darīt, jo aģentūras ļoti daudz uh, zināšanas ir apkopots, nu, mēs no tā varam gūt labumu, kas attiec uz resursu, efektivitāti, koordinātori pieņēma lēmumu, ka būs vēstule komisijai Barozo kungam, kurš tiks norādīts uz to, ka uh, resursu efektivitāte varētu ļoti pavirzīt uz priekšu Eiropu. Mēs arī gaidām kaut ko no komisijas par šo jautājumu, jo tas ir tās ļoti ambiciozs jautājums. Uh, un uh, apmēram pusotru gadu ir, faktiski nekas nenotiek, uh, tikai viens absolūts klusums, un to nevar pieņemt šāda situācija. Nākamais runātājs no aģentūras vadības valdes ir klāts pārstāvis.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 Es eh, ieteiktu, ka mēs tagad vēl koordinatorus, eh, koordinatoram dotu vārdu, jo tas tā parasti ir, un eh, viņiem būs tad iespēja atbildēt pārējie kolēģi. Kurš no koordinatoriem? Rihards Zēbers. Jā, es izniedz paldies par prezentāciju vidas aģentūras un par aktivitātēm. Man tādi divi vispārīgi jautājumi un viens konkrēts jautājums. Pirmkārt, ko vidas aģentūra konkrēti dara, lai uzlabotu šos datus kā pamatu un lai tos arī harmonizētu. Jūs zināt, ka, ja izmantot datus dažādi, var dabūt arī dažādus rezultātus. Un ko vidas aģentūra dara, sadarboties ar citām pētniecības institūcijām un kopā ar ekonomikas uzņēmumiem, lai varētu šos datus vienādot, lai tie būtu tādi kas spētu sniegt eh, rezultātus, lai, tos, eh, lai tie būtu vienādi dati. Un kā lielās firmas pētnieki, kā jūs sadarbojaties kopā, vai tas ir tikai universitāšu eh, joma vai, vai valsts, valsts darbības joma, kā jūs, ko jūs darāt, lai datus var salīdzināt vienu ar otru un lai tie tiešām būtu spējīgi kaut ko pateikt. Uh, jo mēs savā ikdienas darbā esam eh, ļoti bieži sastopamies ar atzinumiem, kas ir diametrāli pretēji, un katram ir kaut kāds zinātniskais pamats, tikai jautājums par to, kurš tad zinātniskais pamats. Otrakārt, jūs arī teicāt, ka viss arī ļoti ātri mainās, un kā jūs integrējat, ar kādiem modeļiem jūs šo tehniskos pārmaiņas uh, iekļaut savā darbā. Mēs uh, bieži vien saskaramies ar tehnisko attīstību, kas ir ārkārtīgi būtiska, un uh, uz visām šīm projekcijām tas ārkārtīgi atsaucas, atstāja iespēju. Kā jūs mēģināt tehniskās pārmaiņas, kas ir eh, ļoti liels izaicinājums, kā jūs uh, tos ņemat vērā savā darbā, kā jūs integrējat savos modeļos un kā jūs šeit veidojat savu atvērtību pret jauno tehnisko attīstību, tīpaši, kas attiec uz pētniecību un zinātni bet arī uz uh, konkrēto tehnisko iztenošanu. Tad konkrētais jautājums. Es biju referents par prioritārajiem um, vielām ūdenī, un, kā jūs zināt, mēs tur esam vienojušies, ka komisija šeit par farmacētiskajām vielām ūdenī tās uh, iekļauj, un šeit ir paredzēts uh, šos datus uh, konkretizēt un kā farmaceitiskās stratēģijas var ar visam šim vielām sasaistīt, jo tas ir milzīgs izaicinājums. Tieši ietekmē pirmkārt uh, farmaceitiskās firmas un uh, tomēr arī politika kopumā. Vai esat jau veikuši kādu sagatavošanās darbu vai arī plānojat to darīt? Tas būtu ļoti interesanti to dzirdēt. Jā, liels paldies. Kris Dēvis tagad. Well, briefly, uh, Director, I think in your remarks. Liels paldies! Es domāju, savos komentāros jūs skaidri apliecinājāt to, ka aģentūra vēlas tikt iesaistīt komisijai izstrādājot prioritātes un darba kārtības. Nekad neesmu pārliecināts par to, ka komisija ieklausās aģentūrā tik daudz, cik tā būtu varējusi ieklausīties, uh, gatavojot ietekmes novērtējumus un citas lietas. Kāda jūs skatījumā ir šī saikne? Un eh, vai jūs uzskatāt, ka aģentūras ietekme ir pietiekoši liela, ņemot vērā tai piešķirtos resursus? Un otrs temats. Raugoties uz eh, Eiropas komisijas darbu pēdējo piecgadu laikā, es šeit esmu bijis trīs sasaukums un es atceros, ka mums pirmajā sasaukumā bija vienkārši vesela tiesība aktu gūzma, Un pēdējā sasaukumā par spītām, ka priekšsādātājs uzsver, ka mēs esam visvairāk nodarbinātā komiteja, jādomā, ka komisija visumā ir bijusi uh, pasīva. Jo vairums jautājumu, protams, attiecībā uz ūdeni, piemēram, neatrisināt, un te ir runa tīri patiesībā pārstrādāšana. Vai jūs skatījumā primārajos tiesību aktos jau viss ir paveikts, vai Jūs uzskatāt, kā sacīja Gerbrandī kungs, vairāk būtu jāpievērš uzmanības tieši pareizai īstenošanai vai brīvprātīgām vienošanās iespējām, kas, diemžēl, agrāk īpaši nav bijis. Paldies! Vairāk neviens koordinators nav pieteicies. Tad eh, pirmā atbilžu kārta un došu vārdu vidas aģentūras vadītājiem. Paldies par jautājumiem un komentāriem un arī varētu sacīt ieteikumiem no jūsu puses. Izskatīšu tos visus tagad. Pirmkārt, atbildēšu Gerbrandī kungam par budžetu. Mēs esam mm, īstenojuši savu plānojumu nākotnē, ņemot vērā to, ka mūsu budžets palielināsies par apmēram 10%. To esam ņēmuši vērā plānošanas stadijā. Uh, Tāpat ir jāņem vērā arī samazināts personāls skaits. Te daudz ko noteiks uh, attiecības starp institūcijām šeit Briselē. Un šo notikumu sakritību nolīzmē to, nozīmē to, ka mums ievēram jāsamazina personāla apjoms. Tad, protams, ir jautājums par to, ko mēs varam darīt, Jā. Vai tas ietekmē to, kā mēs strādājam? Jā. Kā mēs mēģinām šo situāciju risināt, es varētu sacīt divos veidos. Kaut arī mēs neesam dokumentā skaidri uzskaitījuši, ko no plānotā nedarām. E, dokumentā parādās pilnīgi skaidrs izvēles, ko esam veikuši. Tātad Mēs uzsvērsim vairākas lietas un paliksim, mm, koncentrēsimies uz galvenajām aktivitātēm. Mēs arī mēģinājām darbus paveikt eh, inteliģentākā veidā, izmantojot tīklus citādā veidā. Piemērs. Mēs esam aktīvi iesaistījušies Eiropas eh, ietvarā UNEPS Region for Europe un arī LSI. E. Mēs esam iesaistījušies daudzos globālās procesos. Mēs to darīsim e, resursu e, ekonomiskākā veidā, sniedzot Eiropas ieguldījumu, jo tā ir galvenā mūsu loma. Mēs aicināsim citus mācīties no mūsu pieredzes, lai viņi būtu tāda kā šīs pieredzes vēsneši, apmācot citus, padarot viņus eh, spējīgāk šajā jomā visā pasaulē. Tātad mēs eh, pievērsīsim galveno uzmanību kvalitatīviem ieguldījumiem un būtiskiem aspektiem šajā procesā. Mēs nākošo gadu laikā arī eh, samazināsim mūsu misiju budžetu. Mēs mēģināsim daudz vairāk izmantot modernās tehnoloģijas, lai noturētu tādas sanāksmes, vai, eh, kur varētu izvairīties no fiziskas ceļošanas. Tā tad ir vairāki aspekti, kas, uh, eh, kuras ietekmē samazinātais budžets. Skaidrs, ka mums jāizdara savu izvēli. Mēs to pastāvīgi iekšēji uzraugam. Tas ir mūsu kā galvenā menedžmenta eh, komandas uzdevums. Mēs katru izvēli tagad pārbaudām, vai mēs kādu cilvēku aizstājam, vai mēs apvienojam amatus. Un tas arī parādās piecu gadu darba programmā. Tātad, kā, ko mēs iegūsim no šādas darbības un vai mēs varam kaut ko darīt citādi, lai ietaupītu resursi. Tas nav patīkamākais vēstījums, ko mēs varam nosūtīt savam personālam. Tas arī ir kaut kas pavisam jauns jau pēdējo gadu. Pēdējo 20 gadu laikā aģentūra ir tikai pieredzējusi budžeta palielināšanu un personāla skaitu palielināšanu, jo lielā mērā arī mūsu kompetences ir pieauguši daļa no Gerbrandī kunga jautājuma bija saistīta ar to, kā mēs esam paredzējuši īstenot jaunos uzdevumus tuvāko gadu laikā. Tā tad ir jaunas kompetences un mehānismas, kā piesaistīt jaunu personālu saistībā ar jauno, jauniem uzdevumiem. Mēs strādāsim ar komisiju sadarbībā Taču jānodrošina, ka nav uh, mums uzlikti jauni pienākumi, nepiešķirot jaunas resursus, jo mums jau tagad ir taupības režīmā jāstrādā. Par jauno komunikāciju instrumentu izmantošanu. Vairāk jautājumu par to izskanē. Pirmkārt, runa ir par darba grafiku. Pēdējo gadu laikā ir secināts, ka jaunais darba grafiks, pieeja tam ir ievērojami uzlabojis mūsu darbu. Mēs arī ļoti skatāmies, kad mēs dodamies uz Briseli ar kādu informāciju un kādā formā, jo ir vasar virkni ziņojumu. Un es varu saprot, ka politikas veidotājiem tā nav vieglākā lasām viela. Līdz ar to mēs strādājam pie dažādām vēstījumu nosūtīšanas formām, piemēram, infografika un um, faktu attainojumi ne noteikti mikrogramos vai kvadrātkilometros, bet paskaidrojot, ko tas nozīmē sociālajām sistēmām, ko tas nozīmē politiku piesaistē ekonomiskiem lēmumiem vai kā tas izpaužas veselības jomā. Tad mēs mēģinām savu vēstījumu nosūtīt arī tā, lai tas būtu saprotamāks politika veidotājiem. Mēs esam mm, inovējuši tajā ziņā, kā nosūtām informāciju jums. Pagātnē mēs uh, gribējām jūs informēt par pilnīgi visu, ko mēs darām. Tagad mēs vēlamies ar jums kontaktēties ar inteliģentāku sistēmu, kurā jūs varētu norādīt, kāda veida informāciju jūs vēlties saņemt. Un tad arī apmeklējumi kad jūs apmeklējat aģentūru. Mm, Pagājušā gada rudenī parlaments apmeklēja mūsu aģentūru. Mēs, protams, jūs atkal aicināsim mūs apmeklēt un ceram, ka ENVI komitejas locekļi būs mūsu viesi Kopenhāgenā. Mēs arī vēlamies plašāk izmantot mūsu ekspertus, esam gatavi doties Briseli, lai uzturētu kontakts ar institūcijām, protams, ar parlamentu Endi komiteju. Vēl viens jautājums bija par attiecībām, kāds mums ir ar vides un klimata ģenerāla direktorātiem. Tās ir ļoti labas jautājums. Kādas ir mūsu attiecības ar citām komisijas daļām? Būtībā septītā vīdes programma ir visu institūciju vides programma. Tā nav tikai saistīta ar vidas un klimata ģenerālu direktorātu. Protams, mums ir arī kontakti ar eh, apmēram 12 eh, citiem komisijas ģenerāla direktorātiem un citiem iesaistītiem šeit Briselē. Un tad jautājums bija, kā var izveidot ekonomisku sistēmu. Septītā Vīdes programma liecina par to, ka mūsu pašreizējā ekonomiskā sistēma um, izsmeļ dabas resursus. Tātad tagad strādājam pie tā, kā samazināt uh, enerģijas, uh, pārtikas un lauksaimniecības produktu patēriņu, kā to padarīt ekonomiski dzīvotspējīgāku. Un tad jautājums par Eiropas inspekcijām. Šeit gribu piesardzīgi sacīt, šīs aģentūras DNS ir eh, tieši tas, ka mēs neiesaistamies inspekcijās. Jo citādi tas mainītu mūsu attiecības ar EONET partneriem jau pašā saknē. Mēs esam izveidojuši uzticamu un augstas kvalitātes datu piegādi, uh, nodrošinām arī kvalitātes apliecinājums. Ja mēs izmantotu šo procesu, lai kļūtu par inspekciju vai kaut kādas inspekcijas funkcijas jau piesaistītu, tad mēs jau būtībā mainītu to lomu, kāda mums ir pat labam. Un vismaz tagad mēs noteikti neiestātos par šādu iespēju. Vai mums sniegtie dati ir izmantojami šādas funkcijas veikšanai no citu iestāžu puses? Jā, Un, un vairāk kā pie, pēdējo piecu gadu laikā mēs iesaistamies policijas, politikas iz, izvērtējuma darbā. Un tas attiecas uz uh, citu iestāžu izsniegto darbu, kas ir vairāk saistīta ar izsniegšanu. Runājot par resursu efektivitāti, mēs esam veikuši darbu saistībā ar rādītājiem un uh, mērķiem. Esam strādājuši ar uh, kopīgiem pētniecības centriem, ESAU uh, E, Eiropas statistikas biroju, ir arī sadarbība ar Eiropas investīcijas banku, raugoties, kā viņi investē resursu efektivitātes produktos. Vai mēs varam pātrināt procesu? Man patikt, ja es varētu optimistiski apgalvot, jā, tā mums ir prioritāte. 2014. gadā tā ir prioritāte arī zaļās nedēļas un komisijas darba kontekstā. Tātad vēlamies atbalstīt komisijas darbu. Līdztekus tam, ja mēs vēlamies sniegt uzticamu informāciju un uzticams rādītājs, kas ir progresīvāki, attiecības ar Eirostātu un ar kopīgiem pētniecības centriem un ESO, parasti to, ka tas process ir sarežģīts no vienas puses, no otras puses. Mm, runājot par kritiku, ko varētu, kam varētu pakļaut mūsu darbu, tad, tad būtu vajadzīgs vairāk laika, lai to pastāstītu. Taču mēs apzināmies, ka ir veicams darbs vēl resursu efektivitātes un izmantojuma ziņā. Atbildot Ludo Holzbeka kungam. Vēlos sacīt, ka budžets un dažu aktivitāšu ierobežošana ir iekļauts septītajā vides programmā. Mēs esam izšķīrušies par eh, specifisku sāraksta nesagatavošanu, jo tas nav mūsu mērķis. Pievēršoties zinātniskajai komitejai, jūsu iespējas ir pilnīgi pretējs mūsējam. Patiesībā mēs esam pabeiguši intensīvu darbu ar mūsu Zinātnisko komiteju, esam organizējuši eh, seminārus un divas sanāksmes. Mēs esam sagatavojuši piecu gadu programmu zinātniskajai komitejai, tātad mēs tagad nedarbojamies tikai uz īstermiņā. Viņu piecu gadu programma visnotaļ atbilst mūsu piecu gadu programmai. Un vairāk sarežģīti eh, ar nedrošību saistīti jautājumi ir viņu uzmanības centrā. Mēs esam pilnīgi iesaistījušies strateģiskajā procesā, ko par viņiem runājot par AIUNET. Mums nepati bieži AIUNET pārskatīšana. Esam noturējuši sanāksmi ar nacionālajiem centriem. Strādājam kopā ar viņiem pie palielinātas efektivitātes un iesaistes. Es zinu, ka tur vēl ir daudz darāmā, taču tas ir arī ir cieši saistīts ar darbu, ko esam paredzējuši 2014. gadam, proti palielināt iesaistu un efektivitāti. Manā skatījumā galvenais šeit ir tas, ka mums ir jāsaglabā divu virzienu ceļu. Ajunet nevar būt tas tīkls, kas mums tikai piegādā datus, jo tad mm, tas izskatās pēc uh, piegādes mm, ražošanas procesa. 2015. gada gadā būs ļoti laba iespēja. Mēs tiešām ceram strādāt ar dalību valstīm, kad tiks palaidis, palaist 2015. gadā programma, programma, tad šim tīklam arī būs lielāka nozīme. Līdz ar to ceru, ka esmu, atbild, ka esmu atbildējis. Osbekungam tagad pievēršoties Rišard Zēberi jautājumiem. es jūs jautājumu savā veidā traktēju kā provokatīvu jautājumu. Kāda ir jūsu aģentūras pievienotā vērtība sadarbībā ar citām iesaistītām pusēm tādos jautājumos kā ekonomika un zaļā izaugsme? Tad būtu trejādi pieeja. Pirmkārt, mums jāpaliek mūsu mandāta ietvaros, tas ir noteikts regulām, un regulā viss ir skaists. Mēs strādājām pie jautājumiem, kas attiec uz vīdi, enerģētiku un ilgspējību pie šiem jautājumiem strādājam. Tad mēs arī strādājam ļoti ciešā saiknē ar AKI. Mēs strādājam saskaņā ar direktīvām un regulām, kas paredz ieguldījumu no veselību, no zināšanu un uzraudzības viedokļa. Mēs būtībā, kā jau minēju, sadarbojamies arī ar Eurostat, ar ESO, Startautisko enerģētikas aģentūru un daudzām citām organizācijām. Un tā ir mūsu pirmā saikne arī, tā varētu sacīt, plašāku zināšanu krātuvi. Taču, ja ņem vērā to, kā Eiropa tagad skata vides un ekonomikas politikas, tad skaidrs, ka te aptvērums daudz plašāk. Tātad mēs sadarbojamies ar komisijas, raugoties kā tā skata pusgada procesu. Mēs sadarbojamies ar uh, galvenā uh, zinātnieka biroju, tas ir uh, komisijas priekšstādātāja Barozu pakļautībā. Tātad mēs vadām nozīmīgas debats, taču mūsu pilnvaru ietvaros. Sistēmiskā darba kārtība, kuru mēs veidojam, ir lielā mērā sociāla un ekonomiskā darba kārtība, jo te ir saikne ar uh, ekonomiku, ar uh, ražošanas sistēmām. Tātad šādā veidā mēs tuvināmies šai darba kārtībai, taču ņemot vērā mūsu kompetences. Kā mēs uh, iekļaujam tehnoloģiskos jauninājumus? Vides uh, aģentūrā mēs skatāmies uz globālo kontekstu, kurā notiek šie jauninājumi. Un tad vēl daļa darba ir saistīta ar mūsu zinātnisko komiteju, kas tad pēc tam atainojas mūsu darbā, prognozēs, analīzēs un šādu veidu darbā. Runājot par farmaceitiskiem produktiem, ūdenī un saikni ar veselību, es domāju, pastāv divi veidi, kā mēs to ņemam varam. Pirmkārt, darbs pie vides un veselības. Tā ir platforma, kur es varu atsaukties uz Holzbeka kungu sacīto, tad mēs te sadarbojamies ar Zinātnisko komiteju un arī ar citiem. Te ir runa par tām aģentūrām, kas arī ir Envi komitejas pārziņā. Otrs veids, kā var atbildēt šo jautājumu, ir šāds. Saskaņā ar regulām direktīvām, par kurām mēs esam atbildīgi, mēs uzraugām, lai uh, dati, kas tiek publiskoti, būtu saskaņā ar akī. Mūsu uzdevums ir īstenošana monitorēšanas darbība. Atbildot Deivis kungam viņa komentāriem vai Eiropas komisija ieklausās aģentūras secinājumos un kā mēs ietekmējam komisijas darbu, kā tas viss izpaužas. Es varētu sacīt, ka tas ir atkarīgs no vairākiem apsvērumiem. Pirmkārt, to mēs mēģinām panākt. Mūsu darba kvalitāte, tā ir mūsu galvenā atbildības joma. Ja jūs nesniedzat augstākās kvalitātes uzticamu saulēcīgu informāciju, tad iespējas, ka šī informācija kaut ko ietekmēs, ir minimāls. Otrakārt, mēs cieši sadarbojamies ar komisiju un galvenokot vīdes un klimata ģenerāla direktorātu, lai labāk saprastu, kāds ir kopīgais process, sniedzot datus politikas veidotājiem. Un es domāju, mūsu pilotu programma gaisa kvalitātei bija labs paraugs un arī darbs pie ekosistēmā te bija labs paraugs. Darbs, ko īstenojam, lai atbalstītu klimata ģenerāla direktorātu ar jauno un programmu arī labs paraugs. Es domāju, Mums ir jāsaprot, ka mums ir jāsniedz kvalitāva informācija, lai atbalstītu procesu vislabākajā veidā, un arī nākot skatījumā jāveido kopīga izpratne, kādā veidā šīs zināšanas var ietekmēt darbu kārtību. 9,5 mēnešu laikā kopš esmu šajā amatā mums ir bijušas vairāk sanāks ar klimata ģenerālu direktorātu, lai apspriež šo darbu kārtību un to, kā mēs varam uzlabot savu darbību. Un vēlos sacīt, ka mūsu ietekme ir vērojama, taču es uz to raugos no tās perspektīvas, ka mums ir zinām neatkarība. Neatkarība ir saistība ar to, kā mēs, kādu metodu mēs izmantojam savā ziņā, kā mēs darbojamies. Taču te ir tiešām jāņem vērā šeit Brisele izstrādātās politikas darba kārtības prioritātes, un šai ziņā mēs cieši sadarbojamies Un daudzos tematos mūsu ietekme ir lielāka nekā dažam labam varētu likties. Pēdējais jautājums bija šāds, vai jūs sagaidāt, saskatāt, ka ir nepieciešamība izstrādāt jauns regulas? Pirmkārt, aģentūras loma nav izstrādāt regulējumus vai regulas, jūs to iespējams zināt. vai mums uzdod jautājumu, vai šādas regulas ir vajadzīgas. Es domāju, ka mēs varam atbalstīt regulējošo ietvaru vairākos veidos vai likumdošanas programmu. Piemēram, tas attiec uz augsnes tematu pat labad. Mēs neiejaucamies procesos, taču mēs uzsvērsim jaunu darbu pie augsnes un uh, zemes izmantojuma saistībā ar urbāno darba kārtību, ekosistēmām un eh, klimata izmaiņām un pielāgošanos tām. Es domāju, ka šis darbs izpaudīsies jaunā regulējošā darba kārtībā saistībā ar šiem tematiem. Taču mēs neizdarām spiedienu, lai šī darba kārtība tiktu izstrādāta. Mēs vienkārši sniedzam zinātnisko pamatu. Vai ir vēl kaut kādi regulējumi nepieciešami? Es domāju, ka mūsu sistēmiskais darba kārtība nosūta signālus koherences ziņā un eh, to regulējumu ziņā, kas var risināt sistēmiskākas problēmas. Mēs varam sniegt informāciju kas var palīdzēt izstrādāt šos tiesību aktus. Tātad mēs redzam ies, iespējas savu lomu dažādās regulējošās darba kārtībās. Līdz ar to esmu atbildējis jūsu jautājumu. Paldies, Lukpandans. Un tagad uh, mums ir tomēr drusku arī uh, problēma ar laiku. Vitorija Prodo, kungs, kolēģis Bukovičs un uh, kolēģis Usa, Bas Aihards un Lupčevs kundze ir runātāja sarakstā. Mēs jau 15 minūtes esam pārvilkuši laiku. Bet ja visi saņemtos un uzdot tikai vienu jautājumu, nevajadzētu noturēt līdz referātu, bet eh, uzdot jautājumu, kas nepārsniedz vienu minūti, tad mums izdosies tomēr visu pabeigt, eh, un tad arī visiem kolēģiem būs iespēja uzdot savu jautājumu, vai mēs tā varam rīkoties. Katra Franko pirmajam vārds. Mēģināšu priekšsēdētāji. Direktor kungs, jūs jau atbildējāt uz man pirmo jautājumu padziļināto pārbaudāt. Es pie tā neatgriezīšos. Es uzteicu jūsu piecu gadu programmu un vēlu jums sekmes. Runājot par bioloģisko daudzveidību. Eiropas Savienība vēlas uh, sasaistīt zinātni ar politiku Eiropas kontekstā. Tai brīdī, kad ir uh, bioloģiskās daudzveidzības informēšanas sistēmas un galvenais arī globālā kontekstā ir bioloģiskā daudzveidības nodrošināšana. Eiropas Savienībai jāsniedz savs ieguldījums eh, starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un e-, ekosistēmu sistēmā, ekosistēmu platformā. Kā jūsu aģentūra sadarbojas ar šo starpvaldību bioloģisko daudzveidību? Jā, ļoti labi, tas ir tiešām īsts paraugs. Tā nākošais runātais bija Torio Prodī Paldies, priekšsēdētāji. Lies paldies arī par to, ka jūs norādījāt uz Kopernikus. Runāšu angļu valodā. Uh, uh, Un atsaucis uz augsni, par to arī pateicos. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi no klimata, no pielāgošanās klimata pārmaiņām viedokļa. Tam ir jāvirzās priekš ļoti ātri, jo šī problēma ir ļoti nopietna. Cita problēma ir saistīta ar ilgspējību. Es nedomāju, ka pāris zaļās krāsas otras triepiena kaut ko glābs. Jāizteno liels izmaiņas, un te jādomā ne tikai par materiālām precēm, kas ir patēriņa preces, bet arī nemateriālās preces, un tas pamatotos uz cilvēku pašcieņu, cieņu pret kopīgo labumu, un es domāju, jūsu pienākums ir nosūtīt vēstījumu par to, ka šīs preces ir jāturpina ražot, un tām jāpastāv. Paldies! Kukovič, nākamais runātājs. Hvala lipa, predsednik, eh, in eh, hvala lipa. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī direktoram par šo ļoti visaptvarāšo ziņojumu. Es pagaidīšu sakrunātāju. Pažai kundze. 20. Ah, sorry. sorry. Eh, hvala lijepa. Kuković kundze turpina. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos arī direktoram par viņu visaptverošo prezentāciju. Paldies, ka uzsvērāt arī šo sadalījumu. Man ir pavisam vienkārši jautājums. Taču man ļoti uztrauc šis temats, proti runa par veselību. Es atbalstu daudzas jūsu uzsvērtās domas. Vēlos zināt, vai jums ir ietekmes novērtējums, kā visa šī joma ietekmēs Eiropas Savienības ekonomisko konkurētspēju. Mēs runājam par dalību līdz 2050. gadam. Vai jums ir kāds izvērtējums, kā mēs varam ražot veselīgi, gan veselīgas pārtiks 10-11 miljārdiem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Paldies. Kolēģis Usa. Hvala lijepa gospodinu Brojningsu. Ovo je bila... Paldies. Vinninka kungam. Jūsu uzstāšanās bija lieliski, tā nevan aprakstīja jūsu pieredzi. Taču mans jautājums ir no vispārīgā uz specifisko. Kā jūsu pieminētā zināšanas var izmantot praksē? Man jo īpaši uztrauc jūras pro problēma. Ādrijas jūras, Melnā jūra, Vidusjūra, piekrastes valstis nav visas Eiropas Sanības dalībvalstis, un tās visas neīsteno akī komunitēri kā jūs un kā Ajanot jūs pieminējat, ka tā ir platforma, kas balstās uz uzticēšanos un ka jūs nevarat eh, kaut kādas tiesību aktus iniciēt. Kā jūs varat eh, nodrošināt, ka viss politikas tiek ievērots? Paldies. Um, Nākošais runātājs. Eikaut kungs. Man ir vispārējais jautājums, es augstu vērtēju Eiropas vīdes aģentūru un tās darbu, taču jūs paraugāties uz pēdējiem pieciem gadiem, kuras bija visgrūtākās diskusijas šeit Brisele politiskā līmenī. Tas vienmēr bija saistīts ar politikas instrumentiem. Piemēram, kad mēs runājam par vienu mērķi vai trim mērķiem pēc 2020 gada, ko darīt ar zemes izmanto izmaiņām bioloģiskā degvielu, degvielas uh, direktīvu ko darīt ar eh, emisiju tirzniecības sistēmu, un ko darīt ar visiem politikas instrumentiem. Un jūs pareizi atzējat, ka mēs tagad esam eh, tā kā sevi iesprostojuši un ka mēs nākotnē vēlamies izmantot resursu efektīvu ekonomiku. Taču, man liekas, galvenā problēma ir saistīta ar rādītājiem. Kādas politikas instrumentus mēs varam izmantot, lai eh, tiktu ārā no strupceļa? Un mans jautājums ir šāds, ko Eiropas vīzas aģentūra var darīt, lai mums palīdzētu šai ziņā. Paldies. Paldies. Nākamā kolēģe Ļubičevs kundze. Благодаря, господин председател. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies par prezentāciju. Domāju, ka tā bija ļoti vērtīga. Es esmu saņēmusi arī darba kārtību. Vides jomā ir būtiski strādāt preventīvi novērst riskus ir daudz svarīgāk nekā rīkoties pēc tam, kad kaut kas jau ir noticis. Es domāju, ka mums ir vajadzīgi jauni modeļi, jaunas metodas, lai izvērtētu ietekmi, novērtētu riskus. Tas mums vajadzīgs, lai aizsargātu vidi. Mans jautājums ir šāds. Vai jums ir kapacitāte, budžets un vēl citi potenciāli, lai veikt šo uzdevumu, jo šie modeļi ir būtiski arī dalību valstīm, lai tiktu galā ar riskiem. Paldies! Merci, euh, monsieur le président. Monsieur le... Lepāžas kundze, paldies. Direktor kungs, man tāds vispārīgs jautājums. Līdzīgi kā kolēģi jau jautāja. Vides aģentūrai ir izdevies eh, pirms viena gada izstrādāt eh, izcilu ziņojumu. Tur bija runa par agrā brīdinājumu sistēmām, par eh, preventīvo principu. Labprāt zināt, uzzinātu, kā jūs vērtējat šī ziņojuma rezultāts, kā jūs tos izmantojāt, ir tīpaši raugoties uz profilaktisko principu, kur izmanto, diemžēl, arvien mazāk. Jā, Mēs esam tagad pabeiguši runātāju saraksti, un tagad došu vārdu direktoram. As, uh... Mēģināšu atbildēt tikpat lakoniski, kā jautājumu uztevēja. Franko kungs sākumā. Kur tad viņš tam mums pazuda? Nu tā tad, uh, var vien uzsvērt vēlreiz, ka darbs pie bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumiem un analīzes pie uh, dabisko resursu uzskaitas un līdzīgiem jautājumiem. Nu, tas viss saistās ar AIS informācijas eh, sistēmu. Tātad šī informācija tiks atspoguļot BAIS sistēmā, kā arī mēs eh, sarbojamies ar globālajām platformām, kas arī pastāv. Man bija vakar pārstāv ar apvienoto nāciju UNEP pārstāvjiem, domāju par to, kā tad sekmēt sadarbību ar viņiem un, eh, un tāpat intensīvi sadarbojamies ar citiem kolēģiem, vai nu būtu runa par uh, kādām zinātniskām platformām vai, vai, vai citām platformām, vai runa par metodēm, kas pamatā nāk no apvienotām nācijām, no Ņujorkas, vai arī ir runa par uh, datiem, kas uh, arī cen nāk no UNEPA darba, un uh, UNEPA birojas atrodas Nairobi. Nu, lūk, uh, turpināsim sadarboties ar visām šīm manas pieminētajām globālajām platformām. Prodīkums, un atvainojos, ka, ka te varbūt ne visu no nu, jūs sacītā uztveru tulkojumu dēļ par Kopernikus programmu un uh, augsnes um, jautājumiem. Nu, šeit nav runiem par augsni pašu kā tādu, bet uh, um, Kopernikus programma uh, paver plašāks iespējas strādāt pie klimata pārmaiņu jautājumiem. Un par uh, ilgspējību nu, nav tā, ka tas būtu tikai tāds uh, zaļās otas, tā sacīt, riepiens. Mums uh, pārējais posma uzstādījums eh, vienmēr eh, vērsts uz to, lai nu, ņemtu vērā šo te retoriku. Ja mēs runājam par pārmaiņām sabiedrībām, ir nepieciešams ņemt vērā kultūras un eh, tātad tā, cilvēku resursu kapitālu un cits laids, tā kā jā, šis jautājums ir mūsu uzmanības lokā un kopā ar citiem mēģinam izstrādāt tādu procesu, lai mūsu rīcībā būtu tādas zināšanas un tāds izvērtējums, kas reāli varētu atbalstīt šos procesus. Nu, būtībā, nu, pagājušā gadsimtā mēs uh, gan labi strādājam pie noteiktiem jautājumiem, bet, uh, nu, 21. gadsimtā ir nedaudz citi apstākļi. Jā, droši vien um, augsts labklājības līmenis, bet ir, zinām, ierobežojumi, un tas atstāja ietekmi arī uz politikas uh, izstrādi, un mēs nodrošināsim informatīvo bāzi šai politikai. Kukovičs kundzes uzdotais um, jautājums par veselību runājot. Mēs turpināsim strādāt pie veselības aspektiem, strādāsim pie tā, lai ietekmes izvērtējumi būtu tāda integrēta augšā jomā, kāds viss saistās ar uh, ekonomikas uh, konkurētspēju un uh, zaļās izaugsmas darba kārtību. Nu, un šeit jārunā par vairākām lietām. Pirmkārt, mēs uh, līdzdarbojamies uh, Eiropas semestra procesā. Un tur šī integrētā pieeja figurē diezgan prominenti. Tāpat strādājam kopā ar citiem, lai sarūpētu informatīvu atbalstu un pamatu patiesi zaļai, tautsāniecībai, ekonomikai. Nu, kāds ir globālais um, izaicinājums šeit? Nu, konkurētspēja nākotnē. Nu, te būs jābalstās uz zemā oglekļa um, ekonomikas uh, aspektiem un uz uh, efektīvu dabas resursu izmantošanu. Nu, tāda ir uh, realitāte. Nu, mēs arī šajā virzienā strādājam. Ir nepieciešams eko inovācijas Eiropas tautsēmniecībā, pie tā arī strādājam. Mēs varam kļūt par glabājiem, globālajiem līderiem šajā jomā, vismaz savā ziņā. Nu, mēģinam nodrošināt to, lai, lūk, zaļās ekonomikas rādītāji uzlabotu Eiropas tautsēmniecības konkurētspēju. Mūsu rīcībā, protams, nav Eurostat vai citu līdzīgu organizāciju tad rīcībā esošās jaudas, tad makroekonomisko aspektu mēs tā gluži nevaram ņemt vērā, bet strādājam arī pie ekonomiskiem un finanšu instrumentiem, domājam par tā saukiem zaļiem nodokļiem, ekonodokļiem un subsīdiju sistēmām. Un nu, tā ir daļa no mūsu rīcībā esošiem finanšu instrumentiem, ar kur palīdzību mēģinam izveidot konkurētspējīgu ekoloģisku tautsēmniecību, bet, nu, protams, jābūt pazemīgiem arī jāņem vērā ierobežojumi, ar kādiem saskaramies. Un tālāk sūkas kundas uzdotie jautājumi kā šīs eh, zināšanas varētu piemērot praksē, kā šo informāciju varētu izmantot praksē. Nu, Mūsu darbs ir vērsts uz to, lai sarūpētu informāciju par to, kā tiek īstenot jākī komunitēra, e, tātad kā tiek īstenot Eiropas saimnes tiesību akti un kāda ietekmes atstāja uz Eiropas uh, vidi un uz uh, Eiropas iedzīvotājiem. Nu, tas ir nepieciešams, lai kalibrētu politikas pasākums, tā sacīt, un uh, Nu, noteikti, vai mēs uh, tiešām sasniedzam mērķus, kurus esam kopējiem spēkiem sev Eiropā noteikuši, un uh, tas ir uh, arī praktisks pienesums jūsu deputātu darbā, komisijas darbā, un sevišķi jums, kas strādā valstu līmenī, tātad veic savu darāmu dalību valstīs, es domāju, šī informācija noteikti būs jums. Jūs uzdevāt jautājumu par jūrlietu politiku, par uh, situāciju jūrās. Nu, mēs uh, piedalījāmies uh, kopu konferencē pirms pāris nedēļām, kur arī runājam par šiem jautājumiem. Un turpināsim izvērtēt to, kāda ir tāda Eiropas jūra un um, okeānu kvalitāte. Mēs darbojamies arī Mānās jūras konvencijas ietvaros apvārsas 2020 programmā, tāpat arī Barcelonas konvencijas ietvaros darbojamies un Kaspijas eh, jūras konvencijā, tātad eh, piedalāmies ar austrumu un uh, dienvidu partneriem strādājam, tāpat arī ar valstīm, kas uh, ir tātad um, vidusjūras dienvidos un, un, un uh, Melnās jūras austrumos. Un, nu, protams, mēs nevaram ietekmēt uh, politikas attīstību šajās valstīs, bet mm, mēģinam sarūpēt informatīvo atbalstu politikas izveidē. Bet katrā ziņā uh, jūrlietās, um, jūrlietu politikā iesaistamies diezgan aktīvi. Tālāk Ekota kungs uzdeva vairākus jautājumus, un uh, nu, šeit es varētu iztēloties, kā diskusijas par politikas instrumentiem ir, uh, protams, uh, svarīgas, un iepriekšējā kapacitātē biju politologs, Un, uh, daudz domāju par to, kā tad kalibrēt šīs lietas, kā tad uh, noteikt politikas pasākums un tā. Bet es uh, domāju, ka mūsu darbs, eh, tad izvērtējot, eh, kāds ir reālais eh, politikas stāvoklis un pasākums, un mēs bieži atsaucamies uz konkrētiem instrumentiem, kā tie ir nostrādājuši. Nu, piemēram, mūsu darbs pie zaļajiem nodokļiem, pie ekonodokļiem ir viens piemērs, tāpat arī zaļās subsīdijas ir vēl viens piemērs. Nu, mēs piedalāmies politikas izvērtēšanā kopā ar komisiju, un tā ir tāda apzināta izvēle no mūsu puses, jo mēs uzskatām, ka Nu, tā ir otra medaļas puse savā ziņā. Ja mēs eh, koncentrējamies vairāk uz politikas īstenošanu, politikas eh, izvērtēšanu, līdz ar to ir eh, būtiski šīs puzles elements. Un līdz ar politikas izvērtēšanu arī pēc definīcijas mums jāpievērš uzmanība instrumentu izvēlē un tam, kā dažādi instrumenti strādā. Nu, un es nešaubos, ka mūsu veiktais darbs arī sniegs savu pienesumu šajā pasākumā. Tālāk man arī patīk um, jautājums par indikatoriem, par rādītājiem. Nu, ir nepieciešami aizvien jauni rādītāji un indikatori. Nu, mēs neesam tāds monitoringa centrs, bet vairāk um, informatīvs, tātad um, datu centrs savā ziņā, un tāpēc ir nepieciešams izmantot dažādus datus, indikatorus, uh, lai uztaustītu pulsu tās acīs, lai sniegtu zināšanas, lai mēs nebūtu vien tāds, tāds troksnis un, eh, un tāda haotiska informācijas gūzma. Tā kā viennozīmīgi par to domājam. Un nu, tad pēdējie divi jautājumi, kas izskanēja. Lipšēvas kundze to, tos uzdevis eh, atvainojies, ja izkropļoju jūsu vārdu, visdrīzāk nepreiz izrunāju, bet nu tā jau pēdās. Preventīva pieeja riskiem un nedrošībai. Tas izskanēja arī pēdējā jautājumā, ja pareizi atminos. Uh, Un to mēs uzskatām par Eiropas politikas izstrādes un Lisabonas līguma pamats principu, pamat pieeja, tāda šī preventīvā pieeja. Vēlamies sekmēt uh, izpratni par to, kāds, kā tad ir riska un um, Un nedrošība nākotnē tās atsīja, vai nepieciešams jauns metodas, jā, vai mums ir pieejami nepieciešami resursi, nu, intensīvi sadarbojamies ar zinātnisko komiteju, lai šos resursus sarūpētu, strādājam ar citiem zinātniskiem centriem un tā tālāk. Sadarbojamies arī ar eh, JRC, tātad vienu no to kopējo pētījumu centru, JRC, jo viņiem ļoti, nu, Pārsniņai vairāk resursu nekā mums, eh, bet katrā ziņā tas noteikti mūsu uzmanības eh, lokā. Un visbeidzot, tad es nonāku pie pēdējā jautājuma. Panabotovas kundze eh, uzdev šo jautājumu proti. Nu, es, principā, sacīju, jā, šis piesardzības princips, prevencijas princips ir viens no Eiropas vīdes politikas pamatprincipiem, un, nu, mēs strādājam pie tātad eh, ideju apmaiņas, tātad prasā mēs organizēja konferenci šeit Bristolē. Un um, strādājām pie tās sauktās uh, late lessons uh, trīs uh, koncepcijas, kur audzēsimies nākotnē. Ņemsim vērā ievēramo darbu, kas pabeigts šajā jomā. Mēģināsim noteikt, nu, ko tas nozīmē, domāju par nedrošībām, par riskiem, domāju par 2020, 2030 un tālāk par 2050. Lūk, nu, tā kā tas viss ir mūsu uzmanības lokā. Paldies, Hans Beniks, eh, par eh, detalizētajiem atbildēm uz jautājumiem. Es vēlu jums vislielākos panākumus jūsu ideju un darba programmas īstenošanā. Priecājos jau tagad par labu sadarbību nākotnē šeit vidus komitejā mēs eh, paraudzīsimies, eh, kā arī nākamo komiteja, kad būs jaunais sasaukums, turpinās darbu. Sisnieks, paldies par eh, darbu pagājušos mēnešos. Tālāk mēs varam pārēt pie nākamā darba kārtības punkta. Un svār tas tēmā. Par jauno pārtiku. Referents šeit ir Džēms Nikolsons un viņš kā pirmais arī saņems vārdu. Lūdzu, Nikolson kungs. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, visi apzināmies, ka pērnā gada 18. decembrī uh, komisija nāca klajā ar priekšlikumu tam, lai pārskatītu jauno regulu par, uh, tātad, uh, regulu par jauniem pārtikas produktiem. Nu, šīs komitejas locekļi noteikti ir dzirdējuši par to, kāda bija centieni šajā jomā. 11. gada mārtā tas viss sākās, kad parlaments kopā ar padomu nespēja panākt vienošanos, eh, un arī eh, samierināšanās eh, komitejas centieni izgāzās. Nu, klonēšana tika nošķirta no šī jauna pārtiks produktu jautājuma, komisija nāca klājā pērnā gada decembrī ar jaunu leģislatīvo priekšlikumu klonēšanas jomā. Bet nu, šis jaunais priekšlikums lielā mērā turpina um, to darbu, kur, kurš tas iestrēga 11. gadā. Tur ņemts ārā mūsu referentu un uh, ēnu referentu darbs. Jaunie priekšlikumi jauno pārtiks produktu jomā, kā es saprotu, aizstās patreizējo sastupies atzīšanas sistēmu ar Eiropas uh, saimnības līmeņu centralizētu autorizācijas procesu tiks noteikts vienkāršots autorizācijas process tradicionāliem pārtiks produktiem, kuriem ir uh, droši lietojama vēsture no trešajām valstīm, tātad, un, un tiks uh, izveidots Eiropas Savienības uh, saraksts autorizētiem jauniem pārtiks produktiem. Jaunās normas jau pārtiks produktiem ņems vērā jaunākos zinātnes un tehnikas sasniegums. Eiropas Savienība pat labāk paļaujas uz procedūru, kas lielā mērā tika pielāgota riska izvērtēšanai. Tas eh, savā ziņā tāds frustrācijas avots un, un um, bieži tiek uzskatīts, ka tas liek kā priekšā inovācijām. Kopā ar padomu nešaubos, ka varam panākt eh, tādu regulu, kas piemērot jauniem apstākļiem un kas arī sekmējas inovācijas eh, nozarei nozarē, kas ir visnotaļ nobriedusi turpmākajā attīstībā. Kā jau sacīju, pēc manām domām Daudz svarīgi jautājumi ir izskatīti un atrisināti ja, šī procesa gaitā, sākot ar 11. gadu. 11. gadā šis samierināšanās process eh, īsti nesakmējās, bet tas nenozīmē, ka tagad varam eh, sakravāt savus mantiņus un doties māju. Jaunais priekšlikums eh, dod iespēju piefrizēt šo tiesību aktu un, un izmantot visas mūsu rīcībā esošās iespējas. Par konkrētu grafiku runājot, nu, pat pēc vēlēšanām varēsim spriest par konkrētiem termiņiem, bet, nu, es varētu aptuveni ieskicēt to, ko es um, optimistiskā scenārijā varētu iztēloties. Nu, šodien mums pirmā veidokļa apmaiņa. Nu, tad, ja mani, man vēlētāji mani pārvēlēs, nu, tad uh, ceru, ka jūnijā vai jūlijā varēšu izstrādāt uh, ziņojumu. Jūlijā tas varētu iet uz uh, tulkojumu. Tālāk septembrī varētu komitejā notikt eh, viedokļu apmaiņa, septembra vidū varētu būt sabiedriskā uzklausīšana, varētu būt eh, septembra beigās būtu grozījumi, un oktobrī varētu būt kom komitejā balsojums. Nu, cerams, ka tad nu, panāksim vienoš vienošanos pirmajā lasījumā, bet nu, tas, protams, ir tās optimistiskais scenārijs, sakarīgs no dažādiem apstākļiem, bet katrā ziņā tāds ir mans uh, mērķis. Komisijas ietekmes izvērtējums noslēdzās 8. gadā par šo jautājumu. Man kopā ar ēnu referentiem eh, esmu lūdzis parlamenta dienestus noslēgt ietekmes izvērtējumu, lai ņemtu vērā jaunāko notikumu attīstību, tātad, lai tas netiktu ignorēts. Protams, astotā gada izvērtējums ir labi un smelka, bet nu, jāņem vērā jaunākie apstākļi, un cik saprotu, koordinatori ir apstiprinājuši manu aicinājumu, un paldies par to. Ceru, ka ietekmes izvērtējums uh, beigsies um, parlamentu pārtraukuma laikā, vēlēšanu laikā, un ceru, ka šis uh, priekšlikums kalpos kā platforma inovācijām. Tas novērsīs uh, šķēršļus uh, inovatoriem, ņems vērā jaunāko notikumu attīstību nozarē, un um, savā ziņā koncentrēšos trīs galveniem aspektiem. Pirmkārt, darbības joma, svarīgākie kriteriji, lai izvērtētu jaunos pārtikas produktus. Līdz šim dalība valsts ir pieņēmušas pragmatisku pieeju šajā jomā attiecībā uz izvērtējumu, tātad ko, ko atsīt par jauniem pārtiks produktiem un tā. Bet uzskatu, ka te ir vēl iespējams eh, precizēt definīcijas, kā tad mēs tiešām definējam jaunu pārtiks produktu, lai būtu juridiska un tiesiska drošība un skaidrība nozarē. Jābalstās uz, eh, uz patēriņu, bet uh, tomēr jāņem vērā arī kategorijas. Dēļ jātās pilnvars Tas ir atstāts tam man pirmā jautājuma par darbības jomu. Komisija daļotās pilnvaras uh, ietver arī uh, papildus uh, tātad iespējas precizēt definīcijas, bet uh, jāpanāk tas, lai ietekmi mūsu nozari arī tiktu ņemt vērā. Un lai komisijas ierunātās uh, izmaiņas uh, būtiski nemainītu jaunās regulas darbības jomu, līdz tam, par ko tiek panākt vienošanās starp padomu un parlamentu. Tā ir balsts loma. Tautas valība valstīs ir eh, labas zināšanas šajā jomā. Ir sevišķi attiecībā uz jaunu pārtiks produktu klasifikāciju. Tāpat ir tiek sniegts atbalsts eh, biznesa operatoriem, kas nodarbojas jauniem pārtiks produktiem. EFSA ir eh, jāspēlē būtiska loma. Jau sevišķi ņemot vērā investīcijas valsts sektoru puses un tā. Un tāpat arī jādomā par negatīvo sarakstu, par norādītiem produktiem, par norādītiem pieteikumiem, jauniem pārtiks produktiem, tā izskaitā tradicionāliem produktiem no trešajām valstīm, kas var tikt eh, slīcot no Eiropas saraksta, un lai par to zinātu valsts iestādes un uzņēmēji. Rezumējot, jāņem vērā jaunākie pētījumi, jānodrošina, lai jauni produkti varētu nonākt tirgu, tas, eh, sakmēs, izaugsme Eiropā. Un nepacietību gaidu, ko tad kolēģi par to visu teiks. Vielen Dank. Paldies, līdz ar to mēs varam uzsākt debates. Vispirms ar kolēģiem no politiskajām grupām. Ajūzo kundze, lūdzu, jums vārds. Pues muchas gracias, señor presidente. Paldies, paldies, priekšādātāji kā ēnu referente no tautas partijas. Gribu teikt, ka mēs runājam faktiski atkal par to pašu, ko 2010. gadā atgriez atpakaļ, un uh, tur bija runa par gaļu no klonētiem dzīvniekiem, tas ir aizgāja arī līdz padomē. Paldies Nikolsānu kungam par uh, sarīkoto sanāksmi, jo tajā mēs uh, vienojamies par to, ka mēs vēlamies ietekmes izvērtējumu un arī uzklausīšanu septembrī par šo likumdošanas procesu, jo tas ir ļoti būtisks. Paldies arī komisijai par jauno tekstu, tas ir daudz skaidrāks. Tas atbilst kopīgajai nostājai nekā 2000, vairāk nekā 2010. gadā. Tādēļ es domāju, ka darbs virziesies vieglāk uz priekšu. Ko esmu nobažījusies, ir proti, ka pirmajā pantā, varbūt tas ir laikā ierobežoja, bet tur ir runa par uh, laišanu apgrūzībā gaļai no klonētiem dzīvniekiem. Un uh, pašlaik notiek diskusija par šo direktīvu starp uh, referentiem. Un ja regula netiks pieņemta, tad būs laika periods, kurā nebūs nekādu likumu. Tālāk par jauniem pāris produktiem. E, Kā referents jau teica, tas ir arī kaut kas, kas bija arī iepriekš. E, lo de nu... No... no 97. gada, tur ir teiks, ka tas netiek tā uh, stingrā piemērots. Tas, uh, to var interpretēt dažādi, tas var radīt arī juridisko neskaidrību un problēmas. Tad sadaļa par uh, atļaušanu, tur ir runa par tādiem ļoti būtiskiem elementiem. To arī vajadzētu skaidrāk nodefinēt. Vajadzētu teikt, kuri no šiem būtiskiem elementiem tie ir. Vai to vajadzētu definēt eh, dereģētā tiesība aktā pēc tam? Man jāsaka, ka mēs šeit parlamentā neesam par dereģētajiem eh, tiesību aktiem un arī ne par piemērošanas tiesību aktiem, jo šādiem tiesību aktiem mēs eh, pieņemam šādu likumdošanu un beigās komisija likumdošanu var mainīt, kā vien tā vēlas. Un to ļoti var pat mainīt. Un mēs to uzskatām par ļoti problemātisku lietu. Nu, labi, tas tiešā veidā nav saistīts ar šo jautājumu. Es piekrītu tam, ko teica Nikolson kungs par pāris produktiem, kas tiek atgriezt atpakaļ un kur izcelsmes valsts ir trešās valstis. Komisija ir arī klāt mūsu diskusijā, tādēļ es vēlētos, lai tā paskaro divus uh, punktus. Uh, tā tie ir saistīti ar pārtiks produktiem, kas tiek eh, nosūtīti atpakaļ, netiek pieļauti. Kāds izskatās ar eh, pāris produktiem, kuros tiek atrast kaut kāda veida insekti? Vai tiek iekļauti arī referenti vai tas ir jaunais pārtiks produkts vai nē, vai arī to var atsūtīt atpakaļ. Kaut kādiem sludēļ, kas nav tikai pārtiks produktu drošuma jautājums. Tad ir arī temats uh, šajā projektā, kur ir runa par vispārīgām licencēm, kas nav, nav laikā ierobežots. Ir tā šādi arī konkrētas atļaujas uz pieciem gadiem, ja ir norādes par datu aizsardzību komisijas lēmums par atļauju. Tur runa ir arī pietiekami iesniedzēji, lai varētu to laist apgrozībā. To varētu salīdzināt ar tām atļaujām, kas jau ir dotas, un to visu varētu atstāt jaunās regulas jomā. Vai tas būtu iespējams, kā komisija par to domā? Vai tad tas būtu laika periods, kas būtu tāds ekskluzīvs un par ko nebūtu in, informācija saskaņā pašreizējo regulu 457. Tur varētu veidot tādu vienotu sarakstu un to varētu tad vienodāt, pielāgot eh, tam, kas ir prasīts jaunajā regulā, un tad būtu piecu gadu ekskluzivitātes status, ja būtu datu aizsardzība nodrošināta. Es domāju, ka tur vajadzētu atrast tādus pārējais pasākumus šādiem gadījumiem. Es eh, citādi pilnībā atbalstu komisijas projektu, bet ir ļoti būtiski, lai šī regula tiktu arī pieņemta, ne jau tikai, lai aizsargātu patērētāju intereses, bet arī, lai veicinātu uzņēmumu, iespējas un tehnoloģisko inovāciju. Dan. Tālāk. Aldis vārdā, jo viņam ir ēnu referēts, tā ir Korina Lepāža, un pēc tam Katika Liotārda. Es lūgtu tikai. Es zinu, ka tas ir ļoti būtisks jautājums, bet lūdzu domāt arī par laiku, kas iet uz priekšu, jo citādi mēs netiksim galā ne ar ko. E, Izteikšos ātri priekšsēdētāju kungs. Pieci punkti, pavisam ātri. Pirmkārt, Nacionāla aģentūra loma. Priekšlikumā Nacionālās aģentūras ir pilnīgi pazudušas. Taču ir bijuši vairāki piemēri, kas liecina par to, ka Nacionālām aģentūram var būt atšķirīgi viedokļi no EFSAS viedokļa. Tas tā tad liks apšaubīt EFSAS centrālo lomu Kaut arī ir jānodrošina informācijas apmaiņa un sadarbība ar nacionālajām aģentūrām. Tas, tas jāiesaista, jāiekļaut tekstā. Otrais punkts. Es saprotu, ka klonēšana nav iekļaut tekstā, taču mēs zinām, ka specifisko tiesību aktu pieņemšana prasīs daudz laika šī apsvēruma dēļ. Es vēlos, lai pārējas režīma kontekstā tekstā būtu paredzēts, ka klonētu dzīvnieku gaļas eh, laišana tirgū tikt pakļauta īpašajam atļaujas režimam. Treškārt, regula nav jā, jāizšķir ar īstenošanas aktiem, bet delģētam aktiem. Turklāt runājot par risku pārvaldību, komisija jāizdomā citi uh, faktori, piemēram, eh, jauno pārtiks produktu ietekmes vidi, piemēram, nanotehnoloģijas pietkārt nepieciešams labāks līdzsvars starp uh, rūpniecības uh, nozara līdzsvars ašosiem faktiem un uh, sabiedrību. Ir saprotams, ka rūpniecības faktiem jāpaliek uh, Eh, konfidenciāli, taču viss, kas skar sabiedrības veselību, tam ir jābūt eh, sabiedrībai pieejamam, jo tas ir svarīgi. Paldies! Last. Paldies, paldies, eh, un beigās arī vārds Katika Liotādai. Jā, liels paldies, priekšādātāji. Paldies arī referendiem par tiešām sanāksmi, bija ļoti laba. Es biju arī referente, kas strādāja pie jauno jaunas pārtiks jautājumu, bet sarunās mēs neguvām panākumus. Gribētu arī pastāstīt, kādēļ tas tā bija. Tur bija divi iemesli, kādēļ mums neko neizdevās panākt. Pirmkārt, par dzīvnieku klonēšanu un šīs gaisa izmantošanu pārtikā parlaments pauda nostāju, ka šie dzīvnieki nedrīkst tik klonēti. Un uh, šādu produktu imports un šādu dzīvnieku pēcteču imports. To nevajadzētu atļaut, kas attiecas uz pēcteču jautājumu. Tur bija vēlme neieviest marķējumu, patērēties par to neko nezināt, un, un mēs to negribējām. Un tad to izņēma ārā, tad debata droši vien tagad debats turpināsies. Runa ir par eh, laišanu apgrozībā, par pārdeks produktiem. Uh, kas uh, ir uh, no klonētiem dzīvniekiem. Tad, tad ir tur runa par pāris produktu, tādēļ tas ir šīs komitejas jautājums. Tad ir vēl viens iemesls, kādēļ sarunas uh, neizdevās. Svarīgākais punkts šeit bija daraģētā tiesība akti. Komisija ieteica atļauto jauno produktu sarakstu aktualizēt ar uh, īstenošanas tiesību aktiem, bet parlaments domāja, ka šis saraksts ir uh, visbūtiskākais uh, likumdošanā par jauno pārtieku, tādēļ mēs vēlamies, lai tie būtu deleģētie tiesību akti. Tas ir horizontāls jautājums. Parlamentā šeit ir iesaistīti daudzi ziņojumi, un tam vajadzēja būt īstenošanas tiesību aktam. Un uh, mēs gribējām deleģētos tiesību aktus. Kas man pārsteidz, ko dara komisija par jaunajiem produktiem, ir, uh, ka tā ņem vērā parlamenta viedokli 7., 8. un 9. pantā tur ir eh, runa par īstenošanas tiesību aktiem, bet tur netiek ņemts vērā parlamenta viedoklis. Un tas nav pareizi, ko komisija šeit saka. Šī jauno eh, produktu regulēt vajadzētu būt ļoti ātri sagatavotāji. Un eh, parlaments faktiski jau bija citos punktos vienojies ar padomu, un tādēļ būtu bijis ļoti vērtīgi, kā tiktu iesniegts projekts, kurā visi punkti, par kur jau bija vienošanās ar padomu, ka tie atkal tiktu iekļauti, un ja ir problēma ar īstenošanas tiesību aktiem un deleģētajiem tie, tiesību aktiem, tad būtu gudri rīkoties tā, ka vajadzētu paklausties arī parlamenta argumentos, bet nē, komisija ir kā tāda izolēta sala un dara vienmēr vien to pašu, un tas ir ļoti žēl. Uh, Droši vien, ka tev atkal paies divi, trīs gadi, un atkal būs jāved sarunas, un visas debatas atkal vajadzēs uzsākt par daudziem punktiem, par kuriem īstenībā jau parlaments un padom bija vienojušies, piemēram, par definīciju, par nano eh, pārtiku, par jauno pārtiku un tam līdzīgi, un tas viss ir ļoti žēl. Tālāk ir atkal mainīts arī par tradicionāliem pārēks produktiem no trešajām valstīm, bet faktiski jau parlaments bija vienojies ar padomi. Un, manuprāt, projektā, ko komisija ir izstrādājusi par šo atļauju jautājumu, to visu varētu vēl uzlabot, jo patiešām ir ļoti žēl, ka šeit nav pieturēšanos pie tā, par ko jau bija vienošanās sarunās. Es ceru, ka jautājumā par uh, īstenošanas tiesību aktiem, deleģētiem tiesību aktiem vēl tomēr varēs panākt vienošanos uh, komisijas un parlamentas uh, starpā, bet tas nebūs vienkārši. Paldies, Grostec kundze. Merci, jau ir paldies. Es nebiju sapratusi, ka man jāuzstājas, ja tulkumē tas neizskanēja. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs diskusijas ir ļoti svarīgi, jo no vienas puses mums ir darīšana ar inovācijām, un mums jāļauj novatorismus, jāpieļauj tam attīstīties jaunajā pārtikā, bet no otras puses ir jānodrošina patērētāja sardzība un jāsniedz atbildes viņu bažām, kas viņiem varētu būt. Vienu jautājumu jau uzdeva Korina Lapāža, vēlos pie tā atgriezties. Tā ir saikne ar nacionālajām aģentūrām. Es domāju, ļoti labi, ka tagad procedūra centralizēta, un tomēr e, tajā jāiesaist arī nacionālas aģentūras. Un es gribētu zināt, vai pastāv iespēja nacionāla aģentūram apelēt, tad, ja pastāv atšķirīgi viedokļi attiecībā uz dažām jauniem pārtīks produktiem. Uh, un vai par spīt šai centralizētai procedūrai dalībvalsts pārejas uh, režīmā varētu atļaut vai liekt kāda jaunā pārtiks uh, produkta uh, laišana tirgus savā teritorijā, uzskatot, ka tas apdraud patērētāju veselību. Jā, ir veseli virkni jautājumi, kas rodas jaunās pārtikas kontekstā, ir runa par uh, Uh, sastāvdarām, kas tiek izmantotas trešās valstīs vai, piemēram, medicīnas jomā, piemēram, Ķīnas medicīnas jomā, un šīs sastāvdaļas var nonākt Eiropas Savienības teritorijā, tāpēc, ka tās tiks uzskatīts par jaunajiem pārtiks produktiem. Tātad arī uz šo jautājumu jāspēj atbildēt. Paldies. Un... Paldies. Un tagad komisijai būs vārds. Šantā Bočetī. Es atvainojos par to, ka varbūt nepareiz izrunāju vārdu. <laughs> Thank you very much, Mr. President. Man... Paldies, priekšsēdētāji. Mans uzvārds ir Bruči, taču es saprotu, ka jums varētu būt ar to grūtības. Vēl no savas puses gribu apvainoties, ka manam direktoram bija jādodas uz citu sanāksmu referents par to tik, par to tik informēt. Esmu gatava atbildēt uz ļoti labajiem komentāriem. Protams, mūsu uh, priekšlikuma pamats mērķis ir, lai Eiropas Savienība būtu inovācijas platforma, vēl jau vairāk maziem vidiem uzņēmumu, kas ir inovācijas pamats. Taču inovācija nedrīkst notikt uz pārtiks nekaitīguma rēķina, tāpēc e, šī, e, šis priekšlikums tiek uzlabots. Atļauju piešķiršanas procedūra tiek atvieglota, tā e, tiek padarīta ātrāka, un vēl jau svarīgi kā dalībvalsts tiek iesaistītas, tāpēc, ka tās visas tiek informēts par iespējamo izmantojumu, jo šāds izmantojums tiek piedāvāts. Turklāt dalībvalsts arī turpmāk ir iesaistīts atļauju izsniegšanas eh, procesā, pateicoties komitoloģijas procedūrai, tās arī uh, E, ir saistīts ar EFSU, jo EFSA ir e, kontaktējis ar nacionālajām aģentūrām vairākos jautājumos, un dalībvalsts ir iesaistīts arī tradicionālās pārtiks produktu gadījumā. Piemēram, ja kāda valsts grib laist tirgu tradicionālo pārtika tirgu, ja neviena dalībvalsts vai EPS, EFSA neiebilst šim paziņojumiem, tad tas tiek darīts. Tātad regulas mērķis katrā ziņā nav. Uh, Eh, atstāt novārtā nacionālās aģentūras, taču tā vietā izveidot efektīvu sistēmu, kas nāk par labu inovācijai un pārtiks nekaitīgumam. Vēl svarīgi ir tas, ka attiecībā uz klonēt dzīvnieku gaļu, nu, kā jau sacīja arī referents un daži uh, deputāti, mēs neesam iekļāvuši klonēšanas jautājums, jo ir paredzēta atsevišķa pakotne, par kur diskusijas notiks atsevišķi. Protams, iespējams, ka uh, klonēšanas priekšlikums netiks pieņemts uh, pietiekoši ātri, lai šajā priekšlikumā nebūtu jāiekļauj klonēt dzīvnieku gaļa. Gaidot uh, klonētu dzīvnieku direktīvas pieņemšanu, tad varbūt varētu klonēt gaļu laist pārējais mm, režīmā, lai nodrošinātu, ka nav juridiska vakuma. Runājot par pārējais periodu, ir noteikumi, kas nodrošina līgam pārēju no iepriekšējās regulas uz jauno. Svarīgi ir tas, ka šodien pat tad, ja pastāv individuāls atļaujas, tās ir individuāls savā ziņā, tāpēc, ka ir tehnokrātiski papildus procedūra. Proti, pēc tam, kad individuāli tiek uh, piešķirta atļauja kādam pārtikas uh, uzņēmumu operatoram, tad pēc tam papildus atļauja ir papildinājumam, šī produkta papildinājumam. Tā nav individuāla atļauja, kas tiek šiest pie, piešiet ar šo jauno priekšlikumu. Ja uzņēmums pats ir izstrādājis novatoriskus zinātniskus datus un pamatoties uz savu pētījumu spēju ražot jaunu pārtiku, tad mēs sniedzam šim uzņēmumam iespēju šo pārtiks produktu laist tirgū uz piecu gadu laiku, un tad tās būtu vienīgais uzņēmums. Ja nu vienīgi šis uzņēmums pats neļauj arī citiem uzņēmumiem izmantot šos datus. Tā ir tā atšķirība, un mēs esam ļoti piesardzīgi, kā praktiski organizēt pārēju, taču tekstā ir paredzēti pasākumi, um, kuri šādu pārēju paredz. Pārtika no trešām valstīm ir arvien palikusi tekstā. Mēs ļaujam tradicionālo pārtiku lauksaimniecības produktiem izmantot paziņojumu sistēmu, un tad, ja tā atļauj tiek saņemt, mēs to iekļaujam savienības tekstā. Atšķirība ar eh, samierināšanās tekstu ir tāda, ka izpratnes eh, dēļ visiem uzņēmumu operatoriem būtu skaidrs, mēs paredzam vienu sārakstu, kas ir iekļauts jaunajā tekstā, ka tas tiks pieņemts, un atļaujas tiks sadalīts trijās kategorijās. Pirmā, kad jūs iesniedzat pieprasījumu, un tad šis pārtiks produkts tiek iekļauts sarakstā. Jūs saņemat, eh, jūs iesniedz pieteikumu uz zinām laiku, un tad šis termiņš arī tiek norādīts sarakstā. Un tad vēl ir eh, atļauja pamatoties uz paziņošanu, tad tā ir pakļaut paziņošanai. Ja operātori vēlas eh, laist produktu tirgū, jo atļaujas būs eh, vispārējas, tad labāk ir, ka viņiem ir jāieskatās vienā sarakstā, vienotā sarakstā, nevis meklējot informāciju atšķirīgos sarakstos. Runājot par svarīgo definīcijas jautājumu. Tā ir samierināšanās darba rezultāts. Tur mēs vienojamies, ka definīcija būs saistīta ar 1997. datumu un ievērojumu patēriņu un bija pāris piemēri, taču sāraksts nebija visaptverošs, tas netika pabeigts. Šodien pastāvošās kategorijas saskaņā ar pašaiespēkā esošo regulu dažkārt ir maldinošs, ir interesants piemērs ar insektiem. Tad nav saprotams, vai viņi ir viens kategorijas vai otras kategorijas ietveros. Un toreiz likumdevējs uzskatīja, ka ja insekts vai citi pārtiks produkti netiek mm, plaši patērēti, tad tas jāuzskata par jauno pārtiku un jāpakļauj drošības pārbaudē. Riska izvērtējums nav jāuzskata par klupšanas akmeni kā tāda, kā uh, novā, inovācijas, eh, tāds kā inovācijas šēršļus. Tas ir veids, kā uzņēmumi var gūt eh, patērētāju uzticēšanos un valsts eh, iestādes gan nacionāla līmenī, gan Eiropas līmenī nodrošina, ka tā pārtika, kas agrāk Eiropā netika patērēta, ir droša un var brīvi apritēt iekšē tirgu. Uh, Man ir iespējas, ka esmu atbildējis visiem jautājumiem. Protams, ir šis jutīgais jautājums par īstenošanas aktiem un deleģētiem tiesību aktiem. Panti, kas eh, attiec uz īstenošanas tiesību aktiem, manā skatījumā atbilst tiem kritērijiem, kas ir izklāstīti atbilstošies tiesību aktos eh, ja ir īstenošanas tiesībā par nebūtiskajiem elementiem, tad tie ir izklāstīti regulā. Domāju, esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Vēlos vēlreiz pateikties referentam un deputātiem par ļoti interesantiem komentāriem, pie kuriem mēs ļoti aktīvi strādāsim. Un mēs ceram, ja viss izdosies labi, tad panāksim pirmās uh, eh, vienošanās pirmajā lasījumā. Lielas paldies! Paldies, vai referents vai noslēgumā gribētu kaut ko pateikt? Nikolsam kungs? Uh, <clears throat> thank you, Chair. Paldies, priekšsētāji. Nu, izteikšos lakoniski, laika maz. Paldies visiem tiem, kas eh, izteicās, jo sevišķi ēnu referentiem. Dažus svarīgus eh, komentārus viņi pauda un likšu to visai zaus. Turpinot eh, darbu turpmākajos mēnešos un nedēļās. Un nu, skaidrs, ka ir šāds tāds bāžas un šāds tāds problēmas, pie kā jāpiestrādā. Iespējams, ka šur tur būs uh, zināmas domstarpības un uh, jāņem vērā pagātnes mācības, bet, nu, šodien varbūt uh, te plašu debatu par šiem jautājumiem neizvērsīsim. Vai jūs, kundzes, uh, sacīdēs par daļietiem tiesību aktiem arī vārds vietā, jā, man arī īsti neiet pēc sirds šie daļietie akti, bet, nu, tas ir tāds horizontāls dabas jautājums patiesībā. Nešaubos, ka arī citās jomās um, varētu izmantot līdzīgus argumentus. Tā kā, jā, paldies visiem par komentāriem. Cerams, ka mums būs laba sadarbība un vēl līdz gada beigām panāksim sekmīgu iznākumu. Paldies! Jā. Paldies Nikolson kungam. Līdz ar to mēs esam debats pabeiguši. Un eh, pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām mēs turpināsim darbu pie šī jautājuma komitejā. Līdz ar to mēs esam šo priekšpusdienu nonākuši pēdējā darba kārtības jautājums, ir septītais jautājums. Tur runa ir par tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitāti, kas attiecas uz Savienības siltumnīcas efekta kausemisīs kvotu. Sofija Okunī ir referente, ņemot vērā laiku, kad nav laika, lūdzu runājiet īsi. Arī referents kundzē es lūgtu to prezentēt īsi, lai katram būtu iespēja un arī komisijai par to izteikties. Lūdzu, Okunī kundze. Oui, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Man 13.13 13 ir vilciens, tā tad mani paši ļoti uztrauc laika trūkums. Dargie kolēģi, šodien mēs sākam jaunu pārdomu posmu par Savienības siltumnīca efekta gāzu emisijas kotirdzniecības sistēmu tirgus stabilizācijas rezolūcijai. Darboši Manskī ziņojas par mērķiem 2030. Eh, gadā. Līdz 2030. gadām šīs pārdomas turpinās. Mēs strādājam 22. janvārī pie eh, likumdošanas pakotnes par eh, emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas stabilitātes rezervi. Un šis tirgus ir eh, pamats enerģetikas jomā Eiropā. Un pateicos visiem, kas vēlas stabilizēt šo tirgu. Es domāju, mums visiem prātā jāpatur būtisks elements Eiropas siltumnīcas efekta gāzu kvotu tirzniecības tirgus ir mākslīgs, tas ir izveidots politiski, un tāpēc politiski ir jānosaka šie mērķi, sadarbojoties un ilgspējīgi. Šis kvotirzniecības tirgus ir salīdzināms tā kā ar, ar pašvaldību darbu. Ir darbība, kas līdz šim ir bijusi padaļai bezmaksas. Uh, Un e, tad šī aktivitāte tagad uh, ir par maksu, lai mazinātu tās negatīvo ietekmi. Abos gadījumos tirgu veido politisks lēmums. Šo tirgu, kā jau sacīju, ir uzskatīti par mākslīgu. Uh, maksas autostāvvietas, salīdzinot tātad šo pašvaldību pieredzi, ir tāda, ka Kvotas nosaka daudzgadu politikas prioritātes, un te nosaka visu ekonomiku un investīcijas, cilvēks efektīvā emisijas samazināšanā šodien šajā tirgu valdošā cena ir niecīga. Turklāt šis tirgus ir pilnīgi neredzams. Tas ir problemātisks, tāpēc, ka investīcijas paras plāno ilgtermiņā, piemēram, enerģētikas nozare, un šeit backloading un enerģētikas ietvers laikam līdz 2030. gadam sniedz tikai daļā, daļēju atbildi, iespējams pārāk daļēju uz šo problemātiku. Šis tirgus ir pakļauts nestabilitātes riskam, jo kvota ir atkarīga no nestabilā piedāvājuma Un tad vēl ir problēma, kas saistīta ar pārēju no trešās fāzes uz ceturto fāzi. Jo starp 2020 un 2021 gadu būs neparedzams kvotu skaits. Komisijas priekšlikums mēģina sniegt atbildes abiem, uz abām problēmām, izveidojot tirgus stabilitātes rezervi. Šī rezerve darbojas abos virzienos, samazina Uh, cenu svārstību gan attiecībā uz paaugstināšanu, gan uz pamazināšanu, samazināšanos 2020. gada. Un tad nosaka arī līdzsvars starp vairākām fāzēm. Tātad 2020, 2021, 2022 gadā nosakot noteikti kvotu skaitu. Es šo priekšlikumu uzteicu, un mums ir nepieciešams padziļināts pārdomas, padziļinātas debates, objektīvas un visiem kopie par šo tematu. Man viena lieta ir skaidra. Mums ir nepieciešams Eiropas siltumnīca efekta gāzu emisiju kvotu tirzniecības tirgus mehānisms. Ir vairāki priekšlikumi. Automātiska kvotas trūkuma vai pārpalikuma pārvaldīšana, kā to piedāvā ekonom, e, Eiropas komisija. Otkārt, Eiropas kvotu bankas izveida, kas būtu pakļaut neatkarīgam pārvaldniekam. Un, protams, jebkur citai ir izskatīšanas vērts. Viens tieši saistīts jautājums ir šāds. Vai ir jāizvairās, vai jānodrošina valsts kontrole šī mehānisma? Otrs jautājums vai šim mehānismam jādarbojas uz igada bāzes, vai tas būtu labs risinājums tātad papildināt uh, rezerve, uh, prognozējot uh, notikuma attīstību vienu gadu uz priekšu, pamatoties uz datiem, kas bija vēl pirms viena gada. Kā izvairīties no šī mehānisma uh, nepārveidošanās par eh, gāzi emitējošu rūpnīcu. Svarīgi, ka mēs varam pārdomēt, eh, pārdomāt būtiskos mērķus, ko vēlamies sasniegt ar šo jauno regulējumu. Es personīgi uzskatu, ka jānodrošina juridiskais, juridiskā noteiktība, tas ir eh, svarīgi pret šajā periodu. Tas nenozīmē, ka mēs nevarētu padomāt par kādu pārējais mehānismu šīm iepriekšējā perioda beigās. Jānodrošina efektivitātes, stabilitātes mehānismu saprotamība, kas apstiprina uh, Eiropas uh, CO2 izmešu tirgu kā ekonomikas stūrakmeni. Tad ir jādomā arī par debatēm, kas būtu Uh, pamatotas, objektīvas, kas sākas saulaicīgi, kas ļauj katram šodien paust savu viedokli, lai rastu labāko risinājumu, lai beigās Eiropas oglekļa tirgus būtu ilgspējīgs, stabilāks un lai tas būtu visekonomiskākais veids, kā samazināt CO2 izmešu. Protams, šīs diskusijas līdz uh, parlamentu vēlēšanām nevar turpināties bezgalīgi, taču šīs ir mūsu pirmās debats, pirmās pārdomas. Uh, iespēja šitē ierobežotā laika periodā. Un, un esmu gatava uzklausīt jūsu viedokļus. Paldies! Frau Kollegin, ich war der Berichterstatter. Jā, kolēģis eh, kundze, es biju referents eh, par backloading un eh, tika jautāts, nu, kur varētu panākt, vai tas varētu būt iespējams līdz Ziemassvētkiem. Tas bija 2012. gadā un tad tika jautāts, kurā gadā 2012. gadā ceru, ka jums veiksies labāk, ka tas virzīsies ātrāk uh, un ka tur varēs kaut ko panākt. Šo pēcpusdienu mums arī būs jāpieņem būtisks lēmums, kas attiecas uz certifikātu robežu emisijas tirdzības sistēmai, vai mēs to vēlamies vai nē, bet tur mums pats dievam būs izvēles iespējas un mēs varēsim pieņemt lēmumu. Pēters Līze, mēs tieši par šo jautājumu tādu runājam, tagad viņam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Par šo pēcpusdienu es īstenībā vēl pagaidām negribēju izteikties, gribēju vienkārši paust atbalstu Sofija Okunī viņas pieejā, kas ir tāda ļoti atvērta, bet arī konstruktīva. Vēl ar vienu problēmu. Backloading mums tikai ir uzdāvinājis nedaudz laika. Tie ir ļoti daudz certifikāti, ETS pārdaudz, un ja mēs gribam būt ticami iepratie uzņēmumiem, kas iegūda vidē draudzīgās tehnoloģijās, un ja mēs vēlamies uh, raidīt būtisku signālu uz ārpusi, pārējai pasaulē, ka mēs tiešām nopietni strādājam pie klimata pārmaiņu novēršanas. Ja mēs vēlamies izvērties no tā, ka dalību valstīm ir jā piemēro tādi dārgi nacionāli risinājumi, nevis Eiropas risinājumus, tad eh, tādā veidā, kā to aprakstīja Sofija Okunī, mēs pārbaudīsim konstruktīvu priekšlikumu un, ja nepieciešams, ieteiksim uzlabojas. Man ir jautājums komisijai. Diskusijās eh, tika runāts par kritiku, un kritika nāc no zaļās puses, ka šis priekšlikums neatrisinās problēmu, jo pārpalikums, kas pašlaik ir, vienalga, kas notiks, būs arī pēc 2020. gada, tas paliks sistēmā. Un tika apgalvots, ka, ja komisija panāks savu nostāju ar savu mērķi līdz 2030. gadam 40%, ka tas uh, īstenībā man būs tikai 33%. Es domāju, ka tas nav pareizi, jo klimata politika nesastāv tikai no ETS, mums ir arī effort sharing pieeja, un tas viss ir jāturpina līdz 2030. gadām, un jau tādēļ vien tas viss nav pareizi. Bet tomēr labprāt lūgt komisijai pārbaudīt šo argumentu un pateikt mums, Vai tas tiešām pareizi, ka certifikāti arī pēc 2020. gada paliks tirgu, vai arī to šis priekšlikums uzlabos? Paldies! Jā, liels paldies! Bas Eihorts. Thank you, Mr. Chairman, and also... Paldies priekšsēdē, paldies arī Alkonī kundzei, referentei par ievadvārdiem diskusijām, kas norisināsies visticamāk arī pēc vēlēšanām. Runājot par um, tirgu stabilitātes rezervi. Te man sakāms ir tas, ka mums, kā zaļajiem, bija jāpiedzīvo vilšanās par to, ka komisija tagad piedāvā tikai šo variantu, jo mums ir fundamentāls problēma, problēmas ar ETS, un visi teici, sāksim ar backloading, tad mēs varam nopirkt nedaudz laiku, uh, bet laika kļūst ar vien mazāk. Taču tad mēs varam izvērst eh, plašāks debats par īstenu ETS reformu, taču līdz šim mēs esam redzējuši tikai šo komisijas priekšlikumu. Es tiešām ceru dzirdēt no komisijas, ka kaut kas daudz vairāk ir paredzēts, lai risinātu ETS problēmas un ka mēs nerisinām šo problēmu tikai ar šo tirgus stabilitāti rezervi. Taču, ja runājam par šo stabilitātes rezervi paši par sevi, tad tas ir klasisks, eh, pārāk vēlu, pārāk maz. Uh, piemērs. Runājot vispirms par pārāk vēlu. Ja paraugāties komisijas ietekmes izvērtējums, un parasti vēlamies taču izmantot eh, komisijas ietekmes izvērtējumu arī priekšlikumu, mēs zinām, ka komisija 2030. gada pakotne neskatās savu pašu ietekmes novērtējumu, piedāvājot kaut ko. Bet, taču mēs vēlamies, ar, ja mēs paraugāmies uz kvotu pārpalikumu 2020. gadā 2 miljārdu apjomā, un tad eh, vēl vēlāk tas tikai pieaug, tad tas ir milzīgs apjoms. Tad 2028. Gada, gadā pārpalīgs vēl ar vienu būs pār par 2 miljardu. Tad arī 2030. gadā mēs runājam vismaz par 2,2 miljardiem, miljardiem kvotu pārpalīkumu. Tāpēc jāsaka, mēs gribētu gaidīt no komisijas kaut ko vairāk nekā šis. Taču paraugoties uz tirgus stabilās rezervēm, tad patiesībā diskusijas grozīsies ap to, kāda būs noteikumi, nosakot, kas noteiks, kā kvotas nonāk rezervē un kā tās tiek ārā no turēs. Un mans jautājums būs šāds. Kāpēc komisija piedāvā, ka tas sāktos tikai no 2021. gada? Mums jau tagad ir milzīgs pārpalikums Tātad šādu pasākumu būs jāizvērš jau tagad. Kāpēc akal kārtēju reizi tik daudz gadus jāgaida līdz kaut ko reāli risināt šai problēmai? Un tad runāja par noteikumiem, kā kvotas nonāk šai rezervē. Komisija piedāvā 12% ik gadu, tad, ja tas ik gadu ir vairāk par 6 miljoniem, tad 12% nonāk šai rezervē. Tas ir mazliet savāds skaits, kāpēc 12%? Mēs, protams, varētu arī domāt par 12,3%, te nav kādu skaitu. Es domāju, ir mazliet skaidrāk jānorāda, ka tad, ja ir milzīgs pārpalikums, tad tam jānonāk rezervē. Tāpēc es ierosinātu 15%. Un tad, ja jūs palaiž šīs kvotas vaļā, tad es aicinātu izmantot to pašu kvotu procentu, ka tātad, ja 15% ir jau apritēji, tad 15 vēl pieliek klāt, tad jāsāk. Ja ja ir trūkums. Un es aicinātu, ka atskaites punkts būtu 3 miljonu eiro, nevis 4 miljonu eiro. Taču pirms šodien pievēršamies diskusijām par reālajiem noteikumiem, tad daudz svarāk ir zināt, kādi vēl papildu pasākumi ir sagaidām, jo no mūsu viedokļa ļoti svarīgi, lai būtu arī pastāvīgi rezervi, piemēram, 900 miljonus, kurus apspriedām backload kontekstā. Tas skaidrs, ka šīm kvotām nav jāatgriežas pēc tam. Šāda veida lēmumi ir ļoti svarīgi arī nosakot eh, lēmums par noteikumiem, tāpēc mēs daudz vairāk gribētu sagaidīt skaidrības no komisijas, citādi būs grūti pievērsties uh, diskusijām par noteikumiem, kas aizsita rezervi no manas Mana viedokļa daudz svarīgāka ir šī skaidrība no komisijas un lūdzu vairāk ambīciju. Paldies priekšstādātājiem, man pusvienos jau vēl citi sanāksmi, nu, tā kā komisijas atbildošie nesagaidīšu, bet, nu, un nu, Sofija, paldies eh, jums par uh, ievadvārdiem, par uh, tēmas ieskacēšanu. Uh, kā regulatīvs mehānisms, lai efektivitāti tātad sistēmai paaugstinātu un atrisinātu pagātnes problēmas. Nu, jā, nu, mērķis jau ir no uh, cēls un, un mehānisms nav peļams, bet mēs zinām, ka runājot par ETS, kad ikreiz, kad šis jautājums nonāk šajā parlamentā, un es nešaubos, ka nākamā parlamenta nostāja būs līdzīga, jautājums par ETS un ETS nākotni nu, paceļās atkal un atkal, un es nešaubos, ka to būs vismaz tikpat daudz politisku problēmu kā ar backloading. Uh, tātad vēl šo citu regulatīvo mehānismu, kas pat labi nespēkā. Nu, tātad ETS sistēmas mēģis ir nodrošināt, lai samazinātos izmešu emisijas par noteiktu procentu, tur jau ko komisija ņem vērā. Nu, tas jau viss ir ļoti smalki, protams, bet dokumentā, komisijas priekšlikumā, tiek ievies šis mehānisms un komisija uzsver cenas faktoru, ka tas spēlē zinām lomu, ir nepieciešams sekmēt eh, zemoglekļa investīcijas. Un tas, protams, ļoti labi, bet mēs ne, nenosakot eh, konkrētas cenas, nu kā tad var sekmēt eh, privāta sektora investīcijas zemoglekļa jomā, ja nefigurē kaut kādas subsīdijas. Bet tiklīdz kā mēs sākam runāt par cenām un kāda ietekma atstās šīs cenas, nu tad, nu, sūdu vagā tā teikt, visi sāk tur čīkstēt, ja, un, un, un uh, apgalvot, ka tas nav īstais ceļš, un tā. Lai gan pat labam, cena ir 6,5 eiro, kaut kas tāds, ja, šī kota cena, bet uh, aplēsas, uh, dažādas aplēsas liecina par to, ka šis mehānisms uh, 20. gadā, un līdz 30 gadiem, ka pacēl šo cenu par 30% apmēram. Ja, Tā kā būs daudz eh, lobēšanas no nozars puses, kas sacīs, nu, ziniet, neiespējami, ja pat tas ir pēc desmit gadiem. Un nav šaubu, ka ekonomiskā situācija būs uh, citādi, bet nozara nu, čīks par to, ka pa 30% augstākas cenas no to, ja mēs netiksim galā, ziniet, un tāpēc jācīnās ar visiem piemiem līdzekļiem pret to. Nu, vien šī cīņa sekos. Nu, tad varbūt jācīnās jau, jau tagad. Ir ja nepieciešams pārstruktūrēt ETS, ņemot vērā fundamentālās problēmas. Man jāprāt, kas lai pamata instrumentos, eh, kas ir tātad, mūsu klimata pārmaiņu politikas eh, centrāla instrumenta, lai tur būtu reāls izmaiņas. Vai šīs pakaļas ietvaros, eh, nu, kāpēc mēs nevaram sākt no 17. gada, nevis no 20. gada? No nu, 17. gads droši vien būtu realistisks datums, mehānismu ieviešanai, agrīnākais datums. Protams, būs daudz grozījumu šai sakaram. Nu, kas, tātad, um, arī, backloading kvotas, varbūt tās varētu iestrādāt mehānismu, kāpēc, ka ne? Un ja nu turpināsies cīņas ap šo jautājumu, droši vien tas tā arī būs. Man varbūt jāķeras vairs ne pie ragiem tiešām, pie lietas būtības jāķerās, ne tā vietā, lai noktē nu, nu, krāmēt uz sapniekiem tā sacīt, lai nedaudz vien eh, piefrizētu sistēmu. Un šie piefrizējumi jau nav pēdējiem tiešām, bet fundamentālo problēmu. Nu, jautājumu par to, kā tad sekmēt eh, zemokļu investīcijas eh, šie pielabojumi. Uh, neatrastiem. Paldies. Nākamais kolēģis. Sī, monsieur le président, Svās Grostēt. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu uzklausījusi mūsu kolēģis Sofijas Okonijas sniegto skaidrojums. Tad būtībā Eiropas komisija mums piedāvā, lai piedāvātu paredzamību periodam no 2021. līdz 2030. gadā izveidot šo uh, tirgu stabilitātes rezervi, tas būs mehānisms, kas pamatosies uz mērķiem, uz noteikumiem, pamatoties uz kuriem automātiski tiks piemēroti, pielāgoti apjomi, kas iepriekš jau būs noteikti, tā tad nebūs vajadzīgs likumdošanas process, lai noteikti kvotas, un šis punkts man ļoti uztrauc. Šī tirgus stabilitātes rezerve uh, varētu piedāvāt pielīdzin, piemērot ikgada kvotu skaitu. Tad, ja kvotu skaits eh, būs pārāk liels vai pārāk, pārāk mazs. Taču es gribētu, lai mēs dodamies tālāk, un es domāju, ka visi tam var piekrist. Taču mēs jau esam savu noteikuši diezgan ambicios emisiju eh, mērķi, samazināšanas mērķi 2030. gadam. Un jāatgādina mums komisijai, ka komisija nedrīkst aizmirst savas politikas, enerģetikas politikas eh, noteikšanā konkurētspējas mērķi. 2008. līdz 2020. gadam noteiktās, eh, noteiktie emisijas samazinājumi ir daudz mazāk nekā tie samazinājumi, kas būs jāizteno nākošajam periodam. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, kas bija diezgan eh, viegls, kā sākotnējs progress bija. Bet tagad centieni, kas būs jāveic, būs daudz sarežģītāki. Un līdz ar to tas arī izmaksās tās vairāk. Tātad piedāvātais tirgu stabilitātes rezerves mehānisms ir drīzāk noteikts, lai um, rezervētu kaut kāds kvots, nevis noteikti stabilitāti. Jāņem vērā, ka mēs nedrīkstam uzlikt papildus loku Eh, ražotāju nozarēm vai tiem, kas, eh, tām nozarēm, kas ir ļoti atkarīgs no enerģijas. ETS sektoram ir jāapkļūst paredzamam ilgtermiņā, nevis tikai eh, jāuzņemas atbildība par Eiropas Savienības rūpniecības dekarbonizāciju. Eiropas Savienība ir noteikusi ambiciozus mērķus, tos mēs visus, protams, eh, augstvērtējam, taču jāņem vērā, ka Eiropas Savienība izmeša tikai 11% no globāliem izmešiem. Un tāpēc es aicinātu pārskatīt kritērijus eh, tām nozarēm, kas iekļauts eh, emisiju sarakstā. Es gribētu sacīt, uzmanīsimies, nestāsimies uz tāda ceļa, kas uh, būtu ļoti grūti turpināms mūsu ekonomikai. Paldies. Paldies, Hībners kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Daudz no maniem kolēģiem pieminēja faktu, ka ETS ir sistēma, kas uh, darbojas uh, lieliski. Uh, Backloading nodrošina cenu stabilitāti, un mums faktiski vajadzētu jau dzīvot paradīzē šai ziņā. Bet kur mēs īstenībā esam? Priekšlikums, kas tagad ir spēkā, novadīs pie tā, ka šie certifikāti neatgriezīsies tirgu. Šis priekšlikums ir mākslīgs. Nebūs nekādu juridisko garantēju nebūs juridiskās stabilitātes. Mēs redām tiesības uh, Eiropas uh, ekonomikai, un kā tas viss izskatīsies, ka eh, mēs mainīsim mūsu likumus katrus divus mēnešus, kāds tad būs cenas backloading certifikātam. Mums nav nekādu garantiju, ja mēs runājam par to, ka mēs vēlamies glābt klimatu tad ir jāņem vērā to, kādā veidā tas notiks, jo tas, ko es tagad saskatu, tie diezgan tādi nereāli priekšlikumi. Jā, tas ir mākslīgs tirgus un tur nedrīkst eh, iejaukties, eh, tā tiek bieži vien teikts, jā, bet mēs iejaucamies jebkurā tirgo, tas ir mūsu darbs, mēs iejaucamies katru dienu visās tirgus jomās. Es nezinu, kādēļ, lai mēs neiejauktos ETS priekšlikums Par to ir vērts padomāt, man jāsaka. Es uzskatu, ka viens priekšlikums ir ļoti interesants no apvienotās karalistes, kaut gan eh, parasti klimata politikā es neatbalstu sevišķi viņu viedokli, bet tomēr šeit, jā, es gribētu, lai būtu cena robežas, minimālā cena. To mēs varam ņemt no apvienotās karalistes šo priekšlikumu. Varētu vēlreiz debatēs to iekļaut. Manuprāt, no 1. aprīļa Kris eh, pagājušā gada bija oglekļa zemākā cena, un es domāju, ka šī diena nemaz nav slikta. Kas attiecas uz plānošanas iespējām, varētu padomāt arī, varbūt arī augšējo cenu varētu noteikt, jo tad visi uzņēmumi varētu plānot un strādāt uz šī pamata, tā kā katrs zinātu, ka ir maksimums un ir minimums, un kādas šīs iespējas to varētu ieteikt, un tad mēs tiešām būtu ļoti to paradīzē, kolēģis kundze, ja mums tas izdotos. Kas attiec uz backloading, mums no paša sākuma, jo patiesībā tas bija skaidrs, ka mē, tādā veidā var tikai pirkt laiku. Interesanti, vai nākamais parlaments par to diskutēs, kā mums tas izdosies nākotnē. Ar interesi klausīšos, ko Sittenbergs kundze no komisijas mums par to pateiks. Kolēģi Kardīnī, vēl pietiekusies runāt, bet lūdzu ļoti īsi jo esam jau pārsnieguši laiki. Jā, liels paldies priekšēdētāji, tiešām ļoti īsi tas, ko teica kolēģi Grostets kundze, un uh, citi kolēģi jau pasaka arī to, ko es gribu pateikt. Esmu tiešām ļoti nobažījusies, jo Eiropā tiek izteikti tādi samērā drastiski priekšlikumi, un tas viss noslogos ražotājus. Ja mums būs 2020. gadā šis jaunais mērķis, ka tas e, no 14% tiks paaugstināts uz 20%, šī ir šis mērķis, tad e, nebūs iespējams rīkoties tā, kā esam tagad to plānojuši. Tādēļ mums ir jāizvirs prioritārs mērķis. Mēs esam kontinents, kurā faktiski ļoti maz tiek ražots. Savukārt citos kontinentos tas ir savādāk. Un tad, ja šie 20% un viss, kas ir zem 20%, tas viss ir katastrofa. Un uh, Eiropai tas būtu tagad tāds nāves spriedums, jo Eiropa nemaina savu kursu un turpina tikai virzās uz priekšu un domā, ka mēs esam vislabākie pasaulē, bet tā nav. Tā ir patiesa katastrofa. Tas nozīmē katastrofu ekonomikai. Un it īpaši tām valstīm, uh, kas ražo produktus. Jā, Lielbritānijā ir eh, Londonas finanšu centrs, bet, eh, ja mēs eh, klaus, atkal stāstīsim pilsoņiem vien, atkal vienu to pašu, viņi vienkārši vairs neklausīs, ko mēs sakām, mums ir jādomā šeit par ražotājiem. Un ja mēs tagad šeit runājam par minimālajām cenām un uh, augšējām robežām un runājam šeit par finanšu tirgiem, tas viss vienkārši nedarbosies. Lūdzu, padomājiet par to vēlreiz, jo mēs esam procesa pašā sākumā. Mums vajadzētu ļoti dziļi par to visu padomāt, jo mēs nevaram vienkārši vienmēr eh, visu sadalīt te pa jomām, ja mēs runājam par mazajiem vidiem uzņēmumiem, par ražotājiem, tad mēs sakām, ka tas esot eh, Eiropas ekonomikas mugurkauls, un mēs sakām, ka mēs gribam viņiem palīdzēt augt, bet 20% no. Nu, iekšzemes koproduktu veido ražotāji. Un ja mēs to tā vēlamies, un ja mēs tā riekosimies vidas politikā, tā, protams, ir prioritāte, tam es piekrītu, protams, tas tā ir. Quel target, che invece... Bet ja mēs uh, šādā veidā rīkosimies, mēs nesasniegsim mērķi. Bet mums ir jānodrošina labklājība un darba vietas mūsu iedzīvotājiem. Visas ražotājas ražošanas aiziet no Eiropas prom, konkurences spēja zūd, Mums ir vajadzīga vidas aizsardzība, bet šāda bija nepareiza. Mums patiešām tas viss ir pamatīgi jāpārdomā. Paldies, Gardēne kundze, un tagad komisijai vārds. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Um, es augšu. Lūko, laika nav daudz, bet, uh, nu, paldies, protams, jums un līdz komitejam, visam parlamentam par to, ka esat gatavi pātrināt šo backloading uh, piemērošanu, tad, tad uh, kvotu atgriešanu tirgu, sākot ar pagājušo nedēļu, tad tas lēmums ir pieņemts, un, un skatīsimies, kāda būs ietekme, šī tiesība atgriešanas ietekme, backloading ietekme. Tas, kas ir noslēguši šo debatu, ir devis mums iespēju arī domāt par struktūrāliem pasākumiem, ko esam likuši gādā. Nu, arī jau debatē par backloading mehānismu tas arī tika uh, aicināts. Tā, janvārī pieņemtais jūsu atzinums par uh, 2030 uh, priekšlikumu pakotni. Protams, šajā kontekstā mēs domājam par citiem pielāgojumiem ETS, piemēram, lineārās samazināšanas faktoru izmaiņas, ja mēs vienosimies par 40% eh, samazināšanas mērķi 40 gadam. Un lineārā samazinājuma jautājums eh, palīdzēs arī atrisināt šo nelīdzsvarotības eh, efektu, kas figurē pat labanē ETS, bet ar to vien nepietiks. Ietekmes izvērtējums gan 2030 kontekstā arī mūsu pašu ietekmes izvērtējumu attiecībā uz tirgus stabilitātes rezervi, tas arī spilgti uzrādās. Un tieši tādēļ, un te mēs uh, atsaucamies uz iepriekšējām debatēm, tieši tādēļ komisija ir nākus klajā ar šo likumdošanas aktu priekšlikumu, lai veidot šo tirgus stabilitātes rezervi. Arī padomēju sākušās debats par šo priekšlikumu. Nu, cerams, ka arī šeit uh, gada nogalē jūs uh, šo priekšlikumu arī varētu izskatīsiet. Mums ir bijušas garas un plašas konsultācijas ar partneriem, ar nozari. Esam izskatījuši dažādas opcijas un alternatīvas. Eh, komisija šajā priekšlikumā ir izsvērus dažādus elementus, kas izkristalizējās konsultācijās ar partneriem, un viens no svarīgākajiem priekšlikuma elementiem ir nodrošināt eh, regulatīvo stabilitāti trešajai fāzē, kas ilgs līdz 20 gadiem. Tātad regulatīvo stabilitāti, lai visiem ETS dalībniekiem būtu uh, iespēju saulēcīgi sagatavoties iespējamām izmaiņām, kas um, stāsies spēkā ar šo te reserves priekšlikumu, pirms šie, šīs uh, normas tiks piemērotas. Un nu, tādēļ ierosinām uh, tikai no 21. gada palēst šo sistēmu, bet kā kolēģi parlamentārieši norādīja, ka um, ir iespējams arī tātad uh, ņemt vērā trešās fāzes beigās esošās kods, kas atgriezīsies tirko, bet katrā ziņā mūsu mēģis ir maksimāla stabilitāte trešajā fāzē nodrošināt un uh, Tas attiec arī uz konkurētspējas jautājumiem. Grostēts kundze norādīja, ka komisija jau ir signalizējusi trīs tā, um, tātad um, gadas atveru kontekstā, ka arī attiecībā uz uh, um, oglekļa noplūdes sārakstu, jā, tad tas viss figurēs un es mēģināšu nodrošināt regulatīvas stabilitāti trešajā fāzē. Kādēļ um, esam izvēlējušies citas opcijas, par kurām arī tiks spriestas konsultācijās ar partneriem, nu, piemēram, prec, tātad cenas noteikšana, ja pa oglekļa bankas izveidi. Nu, konsultācijās skaidri uzrādījās tās, ka vismazāk partneri vēlas šīs te manevru iespējas un arī backloading kontekstā. Mēs um, redzējām, ka tirgus situācija bija nestabila, tirgus darbiniekiem nepieciešama maksimāli prognozējuma sistēma, un oglekļa banka šis eh, princips, eh, nu, novest pie tā, ka eh, nu, būtisinās manevru iespējas, tad būtu jādefinē mandāts, kāds ir šīs, šīs te bankas mandāts, tā tad darbības joma un tā. Nu, nu, to lūk, partneri nekādās jau nevēlējās. Viņi nevēlējās, lai kāds politisks vai kāds cits tur, tur uh, orgāns uh, uzņemtos pilnvaras tur kaut ko lemt un tā. Tālāk par cenām runājot jāpatur prātā tas, ka nu, ir runa par eh, tādu tautsājumniecisko tirgus mehānismu, jūs arī paši to norādījāt, jā, mēs savā ziņā iejaucamies tirgus darbībā, bet eh, ja mēs eh, noteiksim konkrētu cenu vai vismaz cenu griestus, nu, līdz ar to mehānisms zaudēs elastību, kas pat labam figurē šajā tirgu. ETS arī krīzes laikā funkcionēja labi un ir tikai normāli, ka šī sistēma pielāgojas ekonomiskai situācijai samazinās ekonomiskā aktivitāte, un līdz ar to ir mazāks pieprasījums pēc kvotām, līdz ar to cena krītas. Nu, tā to arī partneriem vērā kā vienu no šīs sistēmas um, plusiem, ka tātad, ka iespēja elastīgām cenām, ja mēs fiksēsim konkrētu cenu konkrētā brīdī, tad uh, izmaksas būs jāuzņemās uh, schēmas dalībniekiem, tātad gan uh, nozarei, gan, gan ražotājiem, un, Un uh, cenas būtu augstākas. Tā kā tas, ka cenas kritās, ir tikai pozitīvi, ir tikai labi, un uh, tam piekrīt visi mūsu partneri. Tā bija jautājums par to, ka tad potenciāli reālā reforma varētu tikt sagaidīta. Ja? Nu, ir skaidrs, ka, protams, jārisina ETS kontekstā arī citi jautājumi, kas notiks pēc 20. gada. Nu, tādā nu plašāks debats par 2030 atvaru, par 2030 um, apvāršanu dasacību, bet par 3 gadu kontekstā runāt nav runa tikai par ETS sistēmu 40% emisiju samazināšanas mēģis, ko ierosina komisija, komisija ierosina spēkā. Un tam visam jāatspūgļos arī sektoros, ko nenosac ETS. Nu, te es atbildu uz Līdz kunga uzdoto jautājumu par to 40 vai 30% un kāds ir pārpalikums. Ne, ETS sektoriem arī būs iekums. Ja Un, ja mēs tagad prātosim, ka, lūk, pārplakums sistēmā nozīmēs tikai 33%, un ko, nu, tas tāds teorētisks, tīri akadēmisks arguments, bet tas prezumē, ka emisijas eh, samazināsies eh, līdz tādam līmenim, ka nebūs nekādas rezerves vairāk, un apstētais nekas netiks darīts, nu, nedomāju, ka šis arguments ir gluži realistisks. Citas izmaiņas ETS sistēmā, kā es sacīju, mēs gatavojam šīs izmaiņas, 23 debašu kontekstā sagaidīsiet mūsu konkrēts priekšlikums šajā jomā. Jo Un tas nozīmē, ka esam gatavi turpināt darbu pie nu, šī priekšlikuma, tas ir vairāk tā kā tāda izmaiņu sistēmas dizainā tā sacīts. Šis ir tā no regret, kā mēs sakam, pasākums, jā, tas ir um, neitrās attiecībā uz, uz griestiem, tas ne, nepa, nepasemina šo ambīciju līmeni, runāt par ETS. 2030 uh, diskusija kontekstā būs arī citi priekšlikumi. Ja valsts un valdību vadī, vadītāji par to spriedīs, eh, izskatot tā, ko viņi nolems, arī sagatavosim konkrēts priekšlikums. Šis ir tāds eh, no regret priekšlikums, eh, tātad neko mēs nezaudējam. Konkurētspēja, protams, paliek mūsu darba kārtībā, ko darīt pēc 20. gada, tā tālāk, pat tam lāgam, protams, mēs esam ļoti pateicīgi par šo debatu šeit šodien. Esam gatavi diskutēt par tirgus aizsardzības priekšlikuma detaļām, par griestiem, uz liekšņiem, tur noteikumiem, kā tas viss praksē strādās. Tādēļ eh, tagad neizpaudīšos par to, kāpēc 12%, kāpēc konkrēties liekšana un tā, bet eh, kādā brīdī, kādā nākamajā sanāksmē, labprāt par to aprunāsimies. Paldies! Dank! Paldies, līdz ar to mēs esam pabeiguši debatis. Tikai šodien. Un kolēģi jātiek uz vilcienu, vēlam viņai labu mājup ceļu. Jā, jūs cerams, ka vilcienu noķersiet, bet līdz ar to pabeiguši debats. Gribētu sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem, arī komisijai. Esam nākamajā laikā mēs tiešām uh, dabūsim smagu pastrādāt. Bet es jau priecājos par to. Tie, tiekamies trijos uz balsošanu. Vēlu visiem jauku pusdienas laiku un paldies arī tūkiem par pacietību.